So, dear colleagues, please. Kolēģi, ieņemiet lūdzu vietas, lai mēs varam ķerties pie darba. Tas ir mūsu darba kārtības 14. punkts, un sveicu mūsu vidū Elki Kēningu, kura ir priekšsēdētāja vienotāja ja, noregulējuma pamotā. Tā ir viņas otrā uzklausīšana šogad, un viņa ir kopā ar mums, lai izklāstītu 2016. gada gadu pārskatu. Tāpat esam pārliecināts, ka šī uzklausīšana būs iespēja arī viedokļu apmaiņai par neseniem konkrētiem noregulējumu gadījumiem, kāda ir bijuši Eiropā Un tas parāda mūsu jaunā noregulējuma ietvara kvalitāti, kas palīdz saprātīgi noregulēt dažādas un atšķirīgas situācijas saskaņā ar mūsu noteikumiem, lai varētu mazināt dažādas negatīvas ietekmes un novērst nestabilitāti. Protams, šis ir temats diskusijām, bet tagad bez lielas kavēšanās es dodu vārdu Elkei Königai. Paldies, priekšsēdētāji, godājumie parlamenta deputāti. Man ir liels prieks uzstāties jūsu komitejā un izklāstīt sešpa, jums 2016. gada pārskatu, kurš šobrīd ir arī publicēts Es vienu eksemplāru esmu tikko nodevusi arī prie, jūsu priekšsēdētājam, bet esmu pārliecināta, ka jūs vairāk interesējaties par nākotnes aspektiem stiprināt eh, eh, eh, noregulējumu gatavību aptuveni 140 bankās pagājušā gadā bija mūsu būtiskākais uzdevums. Tomēr To nevar visu nodrošināt viena gada laikā, bet ar dalību valstu noregulējumu lēmēju iestāžu atbaldu mēs pieņēmām un sagatavojām 16. gadā aptuveni 92 noregulējumu plānus kas attiecas uz lielāko daļu banku grupu Banku Savienībā. E, plānošana ir atkarīga no aktualizētām datu bankām, it īpaši attiecībā uz bankas pasīvu struktūru. 16. gadā mēs lūdzām bankas iesniegt datu šablonu, un šie ir dati, kurus uzraugi regulāri neievāc. Mūsu uh, darbā, lai nodrošinātu MRL, mēs pārliecinājāmies, ka steidzami ir nepieciešams paredzēt potenciālos beilin risinājumus un tos iekļaut noregulējuma jautājumos. 16. gadā mēs un izlēmām, ka Eiropas notiekumi Emrela sakarā vēl aizvien attīstās. Šī paketē iekļaus starptautiskās telak prasības un izveidos atsevišķu sistēmu bet tas vēl netiks pabeigts šodien. Bankas un tirgus, tirgi pieprasa skaidrību par juridiskajiem jautājumiem, un viens no jautājumiem, kas uh, izskan nereti ir kādi, tad būs noteikumi, jo visi vēlas skaidrus noteikumus. Mums bija jāstrādā arī pie hierarhijas jautājumiem, kreditoru ziņā, arī par to, kādi instrumenti ir izmantojami. Tāpēc mēs bankām vienmēr norādām, ka nav nekāda iemesla nogaidīt, jo ātrāk tiks sagatavotie MRL, jo ātrāk Beilin kļūs par vienu no svarīgajiem MRL līkiem. 16. gadā mēs eh, aprēķinājām nesaistošos MRL līmeņus un arī darījām zināmu mūsu nodomu bankām, lai tās strādātu pie šī jautājuma. Protams, mūsu darba gaitā pār noregulējumu plānošanu mēs neaprobežojamies ar membrelu eh, pie kritisko funkciju identificēšanas, eh, pie, eh, inf, IT sistēmām. Pie visiem šiem jautājumiem mēs strādājam. Mūsu sadarbība ar nacionālajām iestādēm ir ārkārtīgi nozīmīga. Un kopumā darbs šajā aspektā norit nu, labi. 2016. gadā mēs esam krietni vieni pavirzījušies darbā pie vienotā noregulējuma fonda. Mēs esam uzkrājuši aptuveni 6,6 miljo, miljārdi 17. gadam un šobrīd fonds sasniedz aptuveni 17,4 miljārdus. Tāpat mēs esam pabeiguši nolīgumus ar dalībvalstīm aizdevumu ziņā, un mēs turpinam strādāt pie vienotā noregulējuma fonda. Par eh, šo un, eh, gadu runājot un turpmāko periodu Mēs koncentrējamies uz eh, noregulējumu plānu darbības nodrošināšanu, eh, eh, kas nozīmē vai nu mēs at, sekojam zaudējumu atlīdzināšanai un pēc tam vērojam, kā tas darbojas korporatīvā sistēmā, mēs izstrādājam konkrētus rīkus kritiskām funkcijām un sākam arī risināt jautājumus materiāliem šķēršļiem maksātnespējas novēršanai. Gatavošanās pārobežu noregulējumam ir vēl viena no mūsu prioritātēm. Mēs turpinām darbu pie uh, Uh, šī aspekta. Un pārbaudām, kā tas var darboties Banku Savienībā, tāpat sadarbojamies arī trīspusēji ar Savienoto valstu un apvienotās karalistes banku iestādēm. Par Emrelu šogad mūsu mērķis, kā mēs to esam jau vairāk kārtas norādījuši, ir veidot saistošus mērķus konsolidētā līmenī visām lielākajām banku grupām. Un it, it īpaši skatīt embrel kvalitātes jautājumus grupām. Mēs balstīsim politikas lēmumus uz spēkā esošo likumdošanu Tas ir. Eh, sarežģīts uzdevums, un mēs tam pieejam ļoti rūpīgi. Protams, mēs ņemam vērā mūsu uh, neseno pieredzi noregulējumu konkrētiem gadījumiem, un kā jūs būsiet dzirdējuši, 7. jūnijā tika pieņemts pirmais noregulējuma lēmums attiecībā uz Banko Populāru pārdošanu Banko Santander par vienu eiro. Spānijas noregulējuma iestāde ir atbildīga pār šo darbību. Šis eh, konkrētais gadījums gandrīz kā vai no mācību grāmatas mums palīdzēja izdarīt dažādus secinājumus, bet arī mēs varējām izmantot ciešu sadarbību starp Eiropas un nacionālajām lēmējastādēm, tāpat arī bankas gatavība uzsākt procesu bija nozīmīga, un esošais privātās pārdošanas process, kurā SRB varēja balstīties uz noregulējuma Eh, lomu, jo ļoti būtiski ir uzsākt procesu pareizi no paša sākuma. Tālāk ir jāpiemina noregulējuma gadījums divām nelielām Itālijas bankām Veneto apgabalā, eh, kuras eh, ziņoja par stāvokli tuvu bankrotam 23. jūnijām Šīs bankas bija ievērojami samazinājušās un tā vienīgā kritiskā funkcija depozītu noguldījumu pieņemšana bija pieejama no praktiski 30 citām bankām reģionā. Mēs uzskatījām, ka nebija valstisks intereses turpināt izmantot šā, šīs bankas noregulējuma reģī, režīmā, un tās var uzsākt ierasto Itālijā pieņemto maksāt nespējas procedūru bez ievērojama riska finanšu tirgiem vai reāla ekonomikai. Turpmāko lēmumu pieņem Itālijas lēmējas tādas. Tāpat ir jāpiemina gadījums ar Monte Paskidis Jena banku, un tā ir pirmā reize, kad šis rīks stājas spēkā. Jā, bet par šo gadījumu es šobrīd tālāk nestāstīšu. Par pirmo noregulējumu lēmumu Banko Populāru Eiropas Savienības noregulējuma ietvars apliecināja savu efektivitāciju. Bet mēs turpinām analizēt šos gadījumus un kādus secinājumus mēs varam izdarīt. Pirmkārt, Spānijā nedarbojas vēl pagaidām moratorija rīks, Un kā mēs esam jau redzējuši un esam pārliecināti, ir moratorija rīkam ievērojams priekšrocības. Otrkārt, un kā jau es to sacīju iepriekš, par datu pieejamību runājot, arī sadarbība ar Banko Populāru parādīja, cik nozīmīgi ir tas, lai dati dati par pasīviem ir pieejami, un tas arī parādīja, cik nozīmīgi ir MRL. Ir no, ļoti svarīgi, lai bankas investētu savās infrastruktūrās, lai atbalstītu vēl vienu jautājumu, kurš ir parādījies Un kā tas bija banko populāra gadījumā, banka bija u, e, bankrotēja, jo tā nevarēja atva, atjaunot likviditāti. Tomēr šis jautājums ir ārkārtīgi būtisks, lai skatītu ar centrālajām bankām valstī. Sadarbība ar Banku Savienību ir ļoti nozīmīga, bet arī šajā gadījumā bija neliela savienoto valstu e, filiāli un arī bija jāņem vērā pārobežu sadarbība. Mums paveicās, ka šajā gadījumā tā bija laba sadarbība un nevis problēma. Un visbeidzot, vēlos to izklāstīt vispārīgākā veidā, mums ir ciešāk jāsako tad, kad mēs vērojam dažādas sistēmas un pasākumus un pamudinājumus, vai tie ir izveidoti pareizi. Manuprāt, ir vienmēr jāmeklē viss izdevīgākais risinājums. Uh, taču noregulējuma risinājums var reizēm būt problemātiskāks nekā maksāt nespēja. Un mums ir iepriekšējais paziņojums jāpārbauda salīdzinot ar esošo progresu, kāds ir panākts uh, uz šo brīdi, kā jūs sacīju Es nevaru vienā piegājienā aptvert visus tematus, bet pagaidām es uzstāšanos pārtrauktu, lai neizmantotu pārāk daudz laika. Turpiniet priekšsēdētājs, paldies par jūsu uzstāšanos. Šeit ir ļoti daudz jautājumu, tā skaitā uh, likviditātes atbalsts un backstop problēma. Es domāju, ka mums ir ļoti piesardzīgi jāskatās, kādus noteikumus mēs grozām un koriģējām, bet tagad došu vārdu vispirms deputātam Mato. Paldies! priekšsēdētājs. Paldies par izklāstu. Mēs piekritīsim tam, ka uh, atsevišķi banku savienības mērķi ir ļoti būtiski un mums ir jāiz. Uh, vairās no situācijām, kuros tiek izmantotas nodokļu maksātāju naudas, lai glābtu bankas uz bankrotu robežas. Un tāpat ir būtiski stiprināt Eirozonas un Eiropas Savienības finanšu stabilitāti kopumā. Tomēr es uzskatu, ka Banko Populāru un Itālijas banku procesos papildus tam, kas tika paveikts, es domāju, ka va varētu parādīties pārāk patvarīga noteikuma interpretācija, un vai mēs šajā gadījumā tik tiešām koncentrējamies uz Banku Savienības mērķiem. Un kā jau sacīju, ir jādomā par to, lai netiktu izmantot nodokļu maksātāju naudu šo banku glābšanu, lai ne netiktu tāpat fragmentēts vienotais tirgus. Ja atbildi ir tā, kā es domāju, nē, tad pilnīgi loģiski es gribētu dzirdēt kādi pasākumi ir iecerēti. Turklāt arī Vācijas finanšu ministrs šorīt uh, paziņoja, ka viņš uzskata, ka noteikumi ir jāmaina. Vai jūs piekrītat šiem apgalvojumiem un kādā virzienā tas būtu jādara, lai e, izvairītos no iespaida, ka noteikumi netiek piemēroti viscaur vienādi. Paldies! Paldies par šo jautājumu. Manuprāt, ir diezgan skaidrs aplūkojot banku populāru noregulējumu gadījumu ka tas skaidri parāda, kāda ir banku savienības noteikumu, ka nodokļu maksātāji un depozitu ieguldītāji tika aizsargāti un glābti. Taču no otras puses nevar apgalvot, ka šajā uh, Itālijas gadījumā tas netika panākts. Ja mēs palūkojamies no noregulējuma perspektīvas, tad rezolūciju īstenoja kā instrumentu lielākajām bankām. Un šajā gadījumā mēs konstatējam, ka šī banka neatbilst šīm, šīm kritērijām dažādi iemesli dēļ. Un tādā gadījumā par to arī ir jārunā. Uh, ka tiek piemērota parastā maksātnespējas procedūra. Maksātnespējas procedūras nav harmonizētas, šeit tiek piemērotas nacionālajie likumi, un nacionālās iestādes tad izmantoja valsts finansējumu, kur, kas bija jāapstiprina arī ko, Eiropas komisijai, konkurences ģenerāldirektorātam. direktorātam Es nevēlos apšaubīt šo lēmumu, taču tas ir aspekts, kas ir jāņem vērā, un katrā gadījumā tas nav jāizskata vasaras pārtraukuma laikā, bet uh, tas, šis aspekts ir jāizskata, un tas, tā ir viena no mūsu iniciatīvām. Komisijas uh, banku paziņojums nepieprasa pilnvērtīgu absorpcijas spēju šis aspekts tiešām ir rūpīgāk jāizpēta konkrētā laikā, un lūdzu nepārprotiet man nepareizi, tas ir jādara, lai tas, ka no, kas tiek nodrošināts zinām maksātnespējas atbalsts kā tāds, to zināmos apstākļos drīkst nodrošināt, bet šeit ir tiešām rūpīgi jāizpēt konkrētie gadījumi. Paldies! Tiešām ir būtiski atcerēties, ka šīs bankas tika slēgtas. Tas arī parāda lietas. Citādāk, Pervens Berenš, lūdzu. Paldies, Kainīnkundze. Manuprāt, št Banku savienībā svarīgs brīdis bija tas, ka pirmo reizi tika izmantoti rīki, kurus mēs izstrādājām. Tāpat vēl bija viens gadījums Austrijā, par kuru ir dzirdēts mazāk, un uh, bija šajā gadījumā trīs atsevišķi gadījumi mēnešu laikā, bet uh, Runājot par secinājumiem, ko mēs varam izdarīt, runājot par dažādajiem rīkiem, kas ir likumdošanā pieejami, kurus var mobilizēt tad, kad padomu un parlaments ir mobilizējuši, e, ko tie ir mobilizējuši citās šīs diskusijas sadaļās attiecībā uz tā saucamo risk sharing un risk reduction, jeb Eh, kopīgu risku uzņemšanos un risku samazināšanu. Vai jūs nedomājat, ka patiesais steidzamais jautājums un patiesais secinājums ir ieviest backstopu? Un tā kā Šeit mēs runājam arī vēl par abām sadaļām, kas ir risku samazināšana un ko, kopīga risku uzņemšanās. Tad mums ir jādo, eh, jādomā pār, kā jau jūs norādījāt, par mrēlu, par to kvalitātes uzlabošanu, bet eh, mēs nekad nenonākam līdz bakstopam. Un man šķiet, ka pieredze no visiem trim gadījumiem ir tā, protams, laimīgā kārtā jums nevajadzēja izmantot bakstopu, bet ja tāda nebūtu, tad situācija varētu kļūt katastrofāla. Vai šeit netiek pavērstas pretējā virzienā prioritātes? Varbūt pirmā prioritāte ir izma ieviest bakstopu. Thank you. I would argue. Paldies. Es apgalvotu, ka mums ir nepieciešama abi. Mums ir jāstrādā pie backstop, pie šī atbalsta, un darbs pie tā ir sācies. Tas turpinās. Vai jūs publiski izteiksieties, ka tagad tas ir uh, steidzami, un pirms mēs pāriesim pie citiem aspektiem, saka Beranšs kundze? Jā, mums ir jāievēro līdzsvars un jāturpina darbs pie abiem aspektiem. Nav nekāda iemesla gaidīt vienu vai otru. Darbs pie backstop ir sācies. tehniskā ziņā šeit ir ļoti sarežģīts darbs. Un tas ir saistīts ar 4. SFF, taču piekrīt, ka mums ir jātirpina darbs pie šī aspekta, taču mums vienlaikus jāturpina arī darbs pie MRL, jo šis backstop atbalsts ir pēdējais resurs kuru mēs varētu izmantot. Tādēļ mums vajadzētu strādāt pie abiem šiem aspektiem. Jūs pieminējāt arī Edis, un es tiešām vēl joprojām saglabāju šeit cerības. Paldies! Paldies! Tātad likuma devēja esam mēs un arī padomu, tad mums visiem ir jāturpina strādāt. Keis Vimborns kundze. Ā, jūs Jā, es sēžu tepat blakus. Liels paldies, Kenigs kundze, ka ieradāties šodien pie mums. Vēlos atgriezties pie šīs balanses starp uh, regulējumu metodi un dalību valstu maksātnespējas likumiem. Pašreiz uh, ir grūti saprast, Uh, kā garantēt kompensācijas neatkarīga no uh, vainas apmēra. Es gribētu izprast, vai ņemot vērā maksātnespējas likumu kopumu, kas pastāv uh, visa dalībvalstu ietvaros, vai maksāt vai šis noregulējums vienmēr ir labākais instruments? Jūs jau pieminējāt arī Itālijas banku gadījumus un kā tie tika atrisināti. Varbūt jūs sīkāk varētu pastāstīt, kādas ir priekšrocības regulējuma procedūrai pretstatā ierastējiem maksātnespējas procedūrām dalībvalstīs. Tāpat arī jūs varētu stāstīt, kāda būtu ietekme attiecībās kritiskām tirgus infrastruktūrām, piemēram, ja sistēmiski svarīgu bankas izmantos šo instrumentus vienkārši dodot priekšroku attiecībā uz labumu iegūšanu. Jā, ļoti labs jautājums. Runājot par priekšrocībām, regulējumam, atšķirībā ar maksātnespējas likumiem, tas, ko mēs piedāvājam mūsu banku savienībā, ir tāda divu pakāpju sistēmu. Mums ir apmēram 4000 banku banku savienības ietvaros un 125 lielāko banku uzraudzība attiecas uz SSM. Runāt par uzraudzību, mēs bieži vien dzirdam, ka nepieciešam harmonizēt noteikumi, un tātad mēs visi izmantojam šo uh, mācību grāmatu, un to pašu varētu apgalvot arī par noregulējumu. Noregulējums ECB ir paredzēts lielākajām banku grupām. Šeit tiek izveidot arī attiecīgā tiesiskā sistēma, iekļautot vienoto noregulējumu fondu kā pēdējo atbalsta iespēju. Citos gadījumos, kad eh, bankām nav jāievēro MRL, nav jābūt šādā veidā likvidējumam. Tām tika piemērota parastā maksātnespējas procedūra. Varbūt, ka jūs to varētu saukt kā neproporcionalitāti, taču katrā gadījumā šeit ir eh, jāuzsāk eh, maksātnespējas procedūras. Tad, kad runājam par CCP, tad runājam par pilnīgi cita veida institūcijām. Uh, tādām iestādēm, kas ir dziļi sasaistītas ar lielākajām bankām. Jo CCP bankrots neietekmē bankas tādā veidā, ja lietas attīstītos otrādi. Un šeit, ja tā var drīkst teikt, eh, mana intuīcija uh, liek uzdot jautājumu, vai vēlaties izveidot nacionālo sistēmu, vai arī tādiem nelielai iestāžu grupai ir nepieciešama šī Eiropas pieeja, un tā vienmēr ir jāsastāst ar banku uzraudzību, taču vienmēr ir jāņem vērā savstarpējās ietekmes iespējas starp tīm šeit vairāk uh, noslēgtos Eiropas risinājuma uh, virzienā, ņemot vērā šos apjomus, ar kuriem saskaramies CCP ietvaros. Es ceru, ka šī bija uh, iespējama atbilde no manas puses. Uh, Un runāt vēl par pašām CCP Runājot par eh, default eh, situācijām, es domāju, ka šeit vienmēr ir nepieciešama noregulējuma procesā paredzētie normas atšķirībā no maksātnespējas procedūras. Mums šeit ir jābūt konsekvencei. Mēs diskutējām plaši par šo jautājumu starptautiskā līmenī un ir tiešām daži ļoti sarežģīti jautājumi par par to, ko paši CCP ir pieņēmuši kā noteikumu, kam jāsat zaudējumi un kas tiktu uzskatīts par pareizo risinājumu noregulējumu procedūras ietveros. Un šeit ir pāris lietas, kur arī mūsu padome domā strādāt turpmāko mēnešu laikā. Paldies, Ramons Ramos kungs. Ramos kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos sveikt jūs, Kenigs kundze, šajā parlamentā. Pagājušajā mēnesī mēs iepazināmies ar diviem dažādiem gadījumiem, ar dažādu reakciju no SRB. Pirmkārt, Banko Populāra savas pilnvaru ietvaros tika noregulēta Eiropas nosacījumu ietvaros, taču banka Veneto un otra banka tika atzīta par pārāk mazām uh, lai izraisītu pārāk lielu disbalansu un tādēļ tika piemērot nacionāla maksātspējas noteikumi. Bet taču beigās tika izmantot nodokļu, nodokļu, Itālijas nodokļu maksātāju līdzeklē atgūtu šīs bankas, atvesaļot un beigās tās tika pārdotas. Un tad man ir jau divi jautājumi. Pirmais par Banko Populāru. Vai SRB ir pieejama par Spānijas sociālās apdrošināšanas un vietējās administrācijas um, finansējumu, kas bija pieejams pirms šīs rezolūcijas. Un tad ņemot vērā to, ka šīs bankas gribēja apvienoties, vai tas nozīmē to, ka saskaņā ar uh, nacionālajiem uh, likumiem maksātnespēja ziņā tās bankas, kurām ir 60 miljardiem mazāk aktīvi, uz tiem neatteiktos MRL. Paldies, paldies par šo jautājumu sākumā par šo atšķirību starp banku Populāru, Veneto un Vicenza bankām. Galvenā atšķirība, kur mēs saskatījām, bija fakts, ka Banko Populāra ar 150 miljārdiem aktīvu bija ļoti nopietni pārstāvēta MVU sektorā, un tādēļ šeit pastāv valsts intereses eh, regulējuma procedūrai, noregulējuma procedūrai, un tad, attiecīgi, banka tika pārdot Santander. Tad runāt par abām Venēcijas bankām. Es eh, teiktu, ka šīs bankas jau kādu laiku saskārās ar grūtībām, šīs bankas gribēja apvienoties, taču vai tas būtu dzīvētspējīgs risinājums vai nē, tas jautājums būtu jāuzdod ECB. Tas būtu dzīvotspējīgs risinājums, ja atkal tiktu palielināts kapitāls ievērojamā apmērā, ja vispār. Un šeit uh, mums nebija jāpieņem lēmums, mēs tikām iesaistīti šajos procedūrās. Uh, kad plānojām noregulējumu plānus pagājušo gadu, tāpat kā citām bankām, bet mums jau bija skaidrs tas, ka šeit nebija pieejams neviens privāts risinājums, tādēļ šīm abām iestādēm pieņemam secinājums, ka saistībā ar milzīgiem sviras efektiem, kas radās šīs bankas, zaudēja ievērojamu savu uh, klientu daļu pēdējo 24 mēnešu laikā, un tās bankas, kurām, kuras pagātnē īstenoja daudz kritiskus uzdevumus, tos varēja īstenot citas iestādes šajā reģionā. Un šie bija arī divi galvenie kritēriji, definējot publiskās valsts interesu esamību. Es uh, neatbalstītu argumentu, ka šeit ir runa par uh, bankām zem 60-55 miljārdu uh, kapitāla, kad šāds banks nevar uh, noregulēt. Šie ir ārkārtīgi specifiski kritēriji un jautājumi. Kā jau es norādīju, diskusija mm, iespējams būtu daudz citādāka pirms gada, pirms pusotra gada, kad šīm uh, bankām bija iespēja citādāk rīkoties. Es ceru, ka spēju atbildēt uz jūsu jautājumu. Man vēl ir pieejamas 13 sekundes. Jūs man neatbildējāt par banku populāru, lūdzu. Ja es negribēju uh, to atzīt, mūs, mūs uzrauks informēja par to, ka bankas saskārās ar milzīgu likviditātes uh, līdzekļu zaudējumu, un mūsu uzdevums nebija noskaidrot, kurš uh, izņēma kapitālu no šīs bankas, taču, ja sekojot uh, bankas situācijā laika gaitā bija skaidri redzams, ka tajā otrdienā, kad ECB pieņēma lēmumu, ka eh, banka bankrotēs vai tas visdrīzāk notiks, jautājums bija par to, vai banka būtu bijusi spējīga nodrošināt pilnvērtīgus eh, likviditāti nākamās dienas garumā. Paldies, Palams Lopes kundze. Buenas tardes. Esiet sveicināti un paldies par klātbūtni šodienu. Es vēlējos uzdot jautājumu saistībā ar Banko populāru noregulējumu. Jūs izklāstījāt gandrīz kā panākumu stāstu visu šo notikumu, e, kas ir noticis tikai tirgus ietvaros, un tomēr tas ir kļuvis par patiesām galvas sāpēm. E, Eiropas regulātora intervence atstāja ļoti daudzas uh, Eh, daudzus neatbildētus jautājumus tad, kad bija runa par akcionāriem, eh, noguldītājiem, kuri zaudēja visus savus ieguldījumus Banko Populāru. Un šajā sakarā vēlos uzdot eh, dažus jautājumus. Pirmkārt, es vēlos zināt, kā tika, kāpēc tika pieņemti Deloitte kritēriji un kad uh, lai paziņotu par bankas maksātnespēju. Un kad, tad, kad tas bija pretrunā ar pa, citu neatkarīgo avotu kritērijiem, otrkārt, es gribētu zināt, kādā veidā ECB e darbība izraisīja likviditātes krīzi un e, kāpēc lēmums tika pieņemts 5. jūlijā un kā tiek pamatota Eh, ziņu noplūde par bankas slikto stāvokli aģentūrai Reuters. Mēģināšu atbildēt. Izslēdzu mikrofonu nejauši atvainojot. Tad mēģināšu atbildēt. Es domāju, ka Banko populāri eh, no regulējums eh, um, BRD ietvarā notika veiksmīgi. Mēs pārliecinājāmies, ka nav riska, eh, nav finanšu, tā teikt, infekcijas riska tirgumu, un eh, parasti neviens nav gluži laimīgs ar tādu noregulējumu lietu bet bankas kapitāla turētāji un uh, obligāciju turētāji zaudēja savas investīcijas. Bet, jā, pasaka, jā, tiek organizēts uh, pārdošanas process, nu, tad jāizmanto mm, kādi instrumenti, un tas bija vislabākais piedāvājums, kas uh, taisnīgajā novērtējuma procedūrā nu, varējām saņemt. Jūs minējāt eh, Deloitte veikto novērtējumu un sasaistījāt to ar stresa testu. Deloitte procedūra šai gadījumā tika pieprasīta noregulējuma procedūras ietvaros un te jābūt neatkarīgai novērtēšanai, lai informētu noregulējuma iestādi. Uh, par ekonomiskiem riskiem, izmantojot dažādus no regulējuma instrumentus. Tas mums ir jāatzīst. Stress tests ir kaut kas pavisam cits. Stress tests notika 2014. un 2016. gadā Eiropas banku uh, iestādē un Eiropas centrālajā bankā. Principā tā, tie, tie ir scenāriji, uh, plāni uz priekšu. Uh, šie instrumenti ir pavisam dažādi, tos nemaz nevar salīdzināt. Vai SRB izraisīja likviditātes aizplūdi, es īsti nezinu, vai tas bija tas izraisītājs. Mēs to novērojam, un kaut kad mums bija jāpieņem lēmums saskaņā ar ECB noteikumiem, ka nu, šī banka drīz bankrotēs. Visdrīzāk tas notiks. Un jūs uh, pieminēt arī Reuters aģentūru. Mm. Es eh, neesmu runājusi ne ar vienu, bet es zinu, ka SRB ļoti nopietni uztver banku datu konfidencialitāti. Un vienīgā lieta, ko es publiski teicu intervijā, kad man uzdeva jautājumu, eh, Blumbergs. Es atbildēju, ka mēs eh, šo banku izskatām kā visas pārējās, un tas bija vienīgais, ko es teicu. Reuters bija stāsts nu, tad jums droši vien pašiem jānoskaidro, kā līdz viņiem šīs ziņas aizgāja, nu, bet nu, no manis eh, tas nebija. Ļoti īsts papildu jautājums. Divas sekundes. Kā un kurš uzņemsies eh, izmaksas par noguldījumu summas atgriešanu noguldītājiem? I'm not sure that I got the Mm, es sapratu jautājumu, neesmu droši, ka sapratu. Šis noregulējums neietekmēja obligāciju turētājus vai noguldītājus populāri. Šie noguldījumi un kredīti tika izņemti savlaicīgi un ir pilnīgi droši. Urtason. Urtason kungs. Paldies, eh, Kienīgs kundze, par to, ka esat ar mums. Man ir trīs eh, konkrēti jautājumi. Es vēlos atkal pie Reuters nu, noplūdes atgriezties. Jūs, eh, protams, teicāt, ka šīs ziņas neizplatījās caur jums, bet tomēr. Uh, Reuters tomēr to piesaista šai likviditātes problēmai un uh, Man interesē, vai ir bijusi iekšēja izmeklēšana SRB, lai to izmeklētu, jo mm, populāra bankas gadējums bija ļoti publisks, un tad būtu tomēr labi to noskaidrot. Par Deloitte ziņojumu, jā, to pieprasa noregulējuma noteikumi. Mēs te sapratām, ka ir trīs scenāriji šajā novērtējumā. Pozitīvs scenārijs saskaņā ar presi banka tiku novērtē par summu 1,1 miljārdu eiro. Vai jūs varat apstiprināt šos datus? Un ja jā, tad kādi bija SRB kritēriji uh, veicot šo novērtējumu un pieņemot šo lēmumu? Vai ir kādi iekšējie noteikumi, kritēriji, procedūra nodepināta? Un runājot par Deloitte tālāk, uh, vai SRB vēlas uh, publiskot, atklāt šo Deloitte Uh, novērtējumu, vai tas kaut kur atrodams. Mēs varam to izlasīt. Un tad arī Spānijas bankas uh, uh, pārvaldītāja vietnieks atsaucās uz īlā gadījumu. Mm, tagad man interesē situācija ar. Um, likviditāti un uh, kolaterālo uh, summu, kas vēl ir pieejama. Paldies! Uh, es atbildēšu uh, nobeigam par to, ko teica Spānijas bankas uh, uh pārvaldītāja vietnieks. Jums jārunā ar viņu, mums par to informēja vēlāk. Uh, Šķiet, ka pēkšņi radušās problēmas ar likviditātes aizplūdi, banka nebija slēgta dienas laikā. Kā te jums neko vairāk nevaru pateikt par Deloitte ziņojumu, mēs pagaidām nepubliskosim šo ziņojumu, tajā ir daudz konfidenciālās informācijas, kas ir vērtīga informācija, bet teikšu vēlreiz, Mums ir divi ziņojumi uz doto brīdi. Pirmais ir uh, grāmatvedības pārskats, un otrais ir uh, neatkarīgs uh, vērtējums, kas jāsagatavo grāmatvedības kompānijai vai kompetentai iestādēji Mm, kas informē no regulēm valdi par mm, dažādu instrumentu pielietošanas ekonomiskajām sekām. Šodien mm, mums tas prasīja laiku, bet eh, tas tā notiek parasti. Šodien mēs eh, publiskojām noregulējuma lēmuma versiju, kas iekļauj informāciju, ko neuzskatām par jūtīgu uh, no finansiālā vai konfidenciālā skatu punkta. Tajā nav nekādu komerces noslēpumu. Iekšējā izmeklēšana es biju tiešām ļoti satraukta un visa mūsu komanda, bet nu manā gadījumā es pat nebiju Eiropā uz to brīdi un es izlasīju par situāciju ar nokavēšanos, jo um, toreiz biju ASV. Man ir vēl viena minūte par um, dažādiem Deloitte ziņojuma scenārijiem. Presa saka, trīs scenāriji tur bija. Kādu kriteriju jūs izmantojat, lai atlasītu pozitīvu vai negatīvu scenāriju saskaņā ar šo ziņojumu, jo tā ir liela atšķirība? Jā, mēs izmantojām. Uh, biznesa pārdošanas instrumentu. Un, lai izmantotu šo instrumentu, jums nepieciešama cena un uh, piedāvājums no pircēja puses. Paldies, Barbara Kapela. Paldies, uh, doktor Kēniga, ka esat otro reizi ar mums šodien. Man ir papildi jautājums uh, uh par noregulējumu un maksātnespējas procedūru. Lai saprastu pareizi, Itālijā eh, Veneto banka un Banko Popolār di Vicenza eh, tika eh, likvidētas saskaņā ar maksātnespējas procedūras nosacējumiem. Jūs teicāt, ka šī maksātnespējas procedūra tiks harmonizēta, mazām tas ir nepieciešami un lielas bankas. Uh, arī turpmāk mm, tiks pakļautas noregulējuma procedūrai, kā jau jūs izskaidrojāt piemērā. Un otrais jautājums, jūs runājat par 6,6 miljārdiem mm, ieplūda SRF, un SRF tagad ir 17,4 miljārdi kopumā, vai tas eh, tā arī ir, un vai tāds bija plāns, vai tur ir kādas problēmas. Un par banku pakotni. Trešais jautājums. Noregulējuma plānu e, nokārtošanai svarīgi izvēlēties single point of entry vai multiple point of entry. E, tātad viena no šiem pieejam bankām atkarībā no šīs izvēles rodas dažādas nodokļu pieejas. Uh, Tur ir gan dažādas priekšrocības un trūkumi. Single point of entry ir labs integrētajām banku grupām, homogēnai uzraudzībai, bet multiple point of entry eh, labāk der eh, atsevišķām bankām. Tur var pieļaut arī jauktu pieju, jauktu instrumentu izmantošanu. Jautājums tagad ir, kādu pieju jūs uzskatāt par labvēlīgāku? Par jūsu pirmo jautājumu atbilde. Jūs pilnīgi pareizi sapratāt. Jā, mums ir sistēma izveidota. Mazākām bankām tā būs maksātnespējas procedūra, un tikai lielām bankām ar publisko interesi dalību valstīm un savienībai ir paredzēta noregulējuma procedūra. Tad arī mazākām bankām priekšrocība tāda, ka uh, viņiem nav jāgatavo noregulējuma plāni, viņiem nebūs MRL jāveido, vi, pret viņām tiek izvirzētas mazākas prasības. Un tikai lielām bankām, kas ir ļoti nozīmīgas, tur gan būs uh, gan noregulējuma plāni, gan MRL jāvei, jāizveido. Par uh, vienoto noregulējumu fondu E, te viss e, notika pēc plāna. E, aprēķini tika veikti šeit iekšēji Briselē, nacionālas dalību valstis savāc fondus un tagad 30. jūnijā šķiet arī visu ieskaitēja. Un tie aprēķini arī turpinās pēc plāna. Uh, Tagad noregulējam plāni un single point of entry uh, pret multiple point of entry. Mūsu uh, izvēles stratēģija mums īstenībā tādas nav. Jūs pareizi teicat, viss atkarīgs no uh, bankas struktūras. Ja šī ir integrētā koncepcija, kur finansējums centralizēts ar daudzām iekšējām funkcijām, kas arī centralizētas vienas iestādes ietvaros. Tad single point of entry ir vislabākā pieeja. Bet multiple point of entry arī var būt uh, at, piemērot stratēģija tādām bankām, kurām ir diezgan neatkarīgas filiālas. Un kā es jau teicu, ejot uz priekšu, droši vien diezgan bieži redzēsim jaukto pieju single point of entry nozīmīgām grupām ar dažām filiālēm, ko skatīs atsevišķi, jo tās ir diezgan neatkarīgas. Vai arī var veidoties reģionālie hobi ar uh, regional point of entry uh, pieeju. Te principā nevar brīvi uh, izvēlēties to, ko jūs vēlaties. Uh, viss ir uh, atkarīgs no banku struktūras, un ja ir politiskā griba, um, kur, teiksim, riska pārvaldības aspektu dēļ var izvēlēties multiple point of entry, nu, tad jāatspoguļo šī izvēle noregulējuma plānā. Bet vai es drīkstu pajautāt, uh, kurš uh, izvēlas, kurš tad izlēmī par to, kuru pie... Bet nē, nevar vairs jautāt, jūs laiks ir beidzies. Kiecas kungs. Paldies priekšsēdētājiem. Divi, trīs jautājumi Kēnigas kundzei. Pirmais. Kā izskaidrosiet to, ka Banko Populāra 2016. gada jūnijā uh, kapitālu palielināja par 2,5 miljārdiem eiro un uh, bankrotēja 2017. gada jūnijā? Neskatoties uz to, ka stresa testa dažādi scenāriji aprēķināja. Uh, uh, aprēķināja Mm, bankas kapitāla prasības uh, um, varētu uh, um, vainot Spānijas ekonomiku. Spānijas ekonomikai gan iet ļoti labi šobrīd. Otrais jautājums. Uh, banko populāru noregulējums tagad neko neizmaksāja VNV. Uh, neko neizmaksāja arī Spānijas valstī un Spānijas nodokļu maksātājiem. Bet vai tas tiešām tā ir? Ja tas tā ir, tā ir globāls, tā ir globāla veiksme, bet varbūt ir kaut, kaut kas tomēr uh, neizgāja tā kā plānot, bija plānots, ko es nesaprotu saskaņā ar EBA vadītāju. Tik noregulējuma procedūrā tika izmantotas dažādas publisko interešu definīcijas. Viena definīcija es līmenī un cita publiskajās um, iestādēs. Un uh, tik dažāda interpretēšana varētu graut um, Eiropas Savienības uh, noregulējuma ietvaru. Ko jūs par to domājat? Paldies par jautājumiem. Es visu pirms teikšu, ka nevaru komentēt. Uh, bankas situāciju, kad 2016. gada banka gāja labi un 17. tā bankrotēja. Nu, varbūt 17. gadā bankas menedžments eh, piekrita, ka viņiem jāveic cleanups, jo viņi, viņi konstatēja, ka bankai ir nozīmīgi zaudējumi. Tātad te jā, jājautā uzraudzības iestādē, nevis mums. Un stresa tests eh, toreiz eh, uzrādīja, eh, ka šai banka starp baseline scenāriju un citiem scenārijiem ir diezgan liela plaisa. Ko tas izmaksāja? Valsti nodokļu maksātājiem, es domāju, ka neko. Kā es teicu, mēs pārdevām banku Santandē um, bez nosacījumiem. Santandē uh, vadītājs tagad ir īpašnieks. Līdz ar to nodokļu maksātājiem no šīs transakcijas uh, nav radušies zaudējumi, nevienam citam arī ne. Nu, mēs varējām garantēt uh, arī uh, obligāciju turētājiem un noguldītājiem uh, viņu noguldījumus. Banka jau nākamdien strādājot, ka nekas nebūtu noticis. Jā, runājot um, par dažādu interpretāciju Um, nu, es neuzskatu, ka tur viss jāskata tik kritiski. Mūs vairāk rūpēja bankas interese. Un lielākoties mēs runājam par finanšu stabilitāti un sastarpējo savietojamību. No mūsu puses Itālijas valdība vairāk interesēja nodarbinātību sociālajie jautājumi un mikro ietekme reģionā, bet šo jautājumu var uzdot viņiem tikpat labi. Paldies! Likvidācija atšķiras no, no regulējuma. Juanas Fernandes. Paldies, priekšsēdētāji! Sveicam mūsu vidū SRB priekšsēdētāji. Es domāju, ka banko populāri noregulējums e, ir pavadīts ar atsevišķām tumšām lapusēm, kuras mēs gribētu noskaidrot. Pirmkārt, var pirmais etaps e, man likās tāds, ko es varētu nodēvēt par bezatbildīgu, un nākošais klusējošs. E, jūs sacījāt, ka Reiters aģentūra neuzklausīja nekādu personisku identificētu um, paziņojumu no noregulējuma padomis, bet Bl Bloomberg TV uh, e, parādītais un sacītais bija, manuprāt, vismaz uh, nepiesardzīgs. Es nezinu, vai šie paziņojumi bija piemēroti, vai tie izraisīja kapitāla aizplūšanu, bet tie palīdzēja kapitālam aizplūst, un es gribētu zināt, vai arī nākotnē tiks uh, skatīta šādā veidā vēl cita banka. Tālāk es gribētu runāt par pilnīgo klusēšanu. Jūs sacījāt, ka Deloitte pārskats netiks publicēts, bet es gribētu zināt, kad tiks e, publicēta eksposta analīze, kura saskaņā ar BRDD notiekumu 20 un 28 pantu uzliek par pienākumu jums to darīt, vai jūs pie tā strādājat, vai ir. No gatavi datumi, kad mēs varēsim iepazīties ar šo analīzi un lēmumu. No otras puses, komisārs Dombrovskis šorīt preses konferencē sacīja, ka lēmums par noregulējumu e, ir iesniegts Eiropas justīcijas tiesā. Vai jums šeit būtu kāds komentārs? Es domāju, ka e, bankas likvidatoram ir jābūt pilnīgi diskrētam likvidācijas laikā un pilnīgi caurskatāmam pēc tam. Manuprāt, šeit viss notika gluži otrādi. E, es gribētu noraidīt jūs sacīto, ka mēs bijām eh, daļrunīgi iesākumā un klusējoši pēc tam. Mēs nekad SRB nekomentējam par atsevišķām institūcijām. Mēs eh, pret to izturamies nopietni. Vienīgais manas komentārs televīzija bija tās, vai mēs uz uzlūkojam eh, Banko Populāru, un es sacīju, ka mēs to uzlūkojam tāpat kā citas bankas. Man šis jautājums tika uzdots arī par citām bankām. Tas ir mūsu darbs - sekot šīm bankām. Reuters pēc tam E, sniedz informāciju, kur in, e, jājautā šīs informācijas autoram, no kurienes viņš to ir ņēmis, bet es nebiju avots. Un visbeidzot, juridiskais ietvars, kas nozīmēja 7. jūnijā no rīta mēs publicējām piekrītu ļoti īsu versiju noregulējuma lēmumam, jo likums atļauj mums vai nu publicēt kopsavilkumu, vai arī sniegt pilnu lēmumu. Es uzskatīju, ka ir jā, mēs uzskatījām, ka ir jāizņem visa konfidenciālā informācija un pulkstens septiņos no rīta mēs izlēmām, eh, ka ir jāpublicē kopsavilkums. Tāpēc šodien ir publicēts noregulējuma lēmums, izņemot no tā tās daļas, kuras saskaņā ar Eiropas likumdošanu mēs uzskatām par konfidenciālu. Par nākošo tēmatu runājot, tik tiešām mēs saņemam pieprasījums pēc caurskatāmības, mēs, mēs to skatām un es varu saprast vicepe priekšsēdētāja Dombrovska e, komentāru, un kurš tas, kurš uzskata, ka viņus ir ietekmējuši šī transakcija, ir divi veidi saņemt juridisko aizsardzību. Viens no tiem ir Spānijas, manuprāt, administratīvā tiesa, bet pārbaudiet to, es neesmu juristi, un otrais veids ir Eiropas tiesa, jo mēs pieņēmām norā, noregulējuma lēmumu, Spānijas kolēģi to īstenoja. Un pēc tam mums ir jāredz, kāda būs nākošie sodi. Es domāju, ka mēs mēģinājām pieņemt vislabāko lēmumu un it īpaši Spānijas finanšu stabilitātes interesēs, bankas noguldītāju interesēs vai jūs sagatavosiet arī ekspostu novērtējumu? Ekspostu novērtējums tiek gatavots, un tas ir nākošais solis. Paldies, Gabriels Mato. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs runājam daudz par Spāni, Banko Populāru un Itālijas banku, un jūs uh, Eh, sacījāt, ka banko populāra eh, gadījums tika atrasināts pozitīvi. Vai jūs piekritīsit, ka var tik vienkārši novērst zaud, kā, eh, zaudējumu ekonomikai ar šādu padomas lēmumu? Un es gribētu jautāt, par Eiropas noguldījumu garantiju fondu. Šis temats ir eh, būtisks mums visiem, drīzumā priteiks divi gadi, un mēs esam nobažījušies par to reto uh, virzību, nelielo virzību, skatot pieteikumus. Un šodien, klausoties jūsu atzinumu, vai jūs uzskatāt, kā papildu šiem tematiem, kas izskan, kas paliek neatrisināti, un kas varētu būt par pamatu progresa trūkumam, es gribētu zināt, ko jūs domājat par šo lēno virzību un vai jūsuprāt vajag iekļaut kāds grozījums komisijas priekšlikumā, lai šīs dosie varētu virzīties uz priekšu. Paldies. Par pirmo jautājumu daļu. Kāpēc valsts atbalsts eh, tika, tiek sniegts, kur mēs iz, eh, uzskatījām, ka šeit nav nepieciešama publiska noregulējuma. Eh, tas būtu jāuzdod konkrēti attiecīgajiem nacionālajiem regulātoriem. Es domāju, ka tas fakts, ka šī bija likvidācijas palīdzība, kā sacīja priekšsēdētājs, bankas pazuda no tirgus. Es gribētu sacīt, ka ir nepieciešama kāda manevrēšanas telpa arī likvidācijas gadījumam, lai to padarītu vienkāršāku. Un jums ir šāds atbalsts arī citos gadījumos, bet mūsu mērķis ir attiecas uz banku noregulējumu, kur ir jābūt minimālam ietekmējumam nodokļu maksātājiem. Pār īdīs runājot, es atbalstu to, ka ir nepieciešama Eiropas eh, apdro, noguldījuma apdrošināšanas schēma vai ir nepieciešama pilna piemērošana, vai tā jau darbojas pilnībā. Šeit domas ir dažādas, bet viena lieta ir pilnīgi skaidra. Ja ir kopīga uzraudzība, kopīgs noregulējuma režīms, tad, ja jūs sakāt, ja kas notiek kāda atsevišķās eh, dalībvalstī, valstī, Es zinot to, ka ir tik daudz jautājumu uz galda, es negribētu, lai tas paliek eh, neatrisināts jautājums plauktā uz pārāk ilgu laiku. Paldies, Jākops, par vaigsekars. Kenigs kundze, man ir divi jautājumi jums. Pirmais jautājums ir par šo apsardzības spējas trūkumu šīm pirmās kārtas parādu kategorijām. Manuprāt, tirgi balstoties pēdējo attīstību, sāk šaubīties par šīm apsardzības spējām, kā tas viss praksē ir iestinojams. Un viens veids, kā palūkoties uz uh, konkurences ģenerāla direktorāta lēmumu, ir. Uh, tur netika pieminēts šo pirmās kārtas uh, parāda obligāciju absorpcijas spēju, jo nebija paredzēts šo instrumentu reāli izpildāmība, taču vienlaikus eh, komisijas priešlikums par MRL un TELAK balstās uz pieņēmumu, ka pirmās kārtas parādu kategorijas var absorbēt arī praksē. Un tiešām gribētu dzirdēt, kā jūs izvērtējat šos aspektus. Vai šīs pirmās kārtas parādu kategorijas būs iespējams absorbēt, vai tirgiem tirgus pārstāvjiem ir nepareizi uzskati, vai arī viss balstās uz nepareizu pieņēmumu, kas mums būs atkal jālabo parlamentā, raugoties uz MRL un uh, tīlāk likumiem. Otrs jautājums - šis noregulējuma process. Iespējams, ka šeit ir uh, iespēja paredzēt vienotu uzraugu arī CCP. Ja mums to izdosies panākt, tad redzēsim, kas notiks tālāk. Šeit ir runa arī par vienotu iestādi noregulējuma procesam. Un tad arī, protams, ir jāparedz zināms finanšu atbalsts vai vismaz noregulējuma fonds. Un tā kā jūs esat guvuši zinām pieredzi, uh, banku sektorā. Gribētu dzirdēt jūsu viedokli par to, kā to vislabāk norganizēt Eiropas līmenī, ja tas būtu nepieciešams. Paldies. Do, we... Manuprāt, mums vēl ir uh, jāizglītojas šajā ziņā, runāt par jūsu pirmo jautājumu, taču ir jābūt skaidrībai, ka šeit netiek izslēgti pirmās kategorijas parādu pirmās kārtas parāda kategorijas. Šīm kategorijām ir kredīta risks, tādēļ kredīta hierarhijā šīs kategorijas var tikt absorbēts, ja tas ir nepieciešams gan banku sektorā, gan citos. Ja mēs paliekam uz to, vai tas to ir iespējams realizēt dzīvē, ārpus politiskās dimensijas, tad ir jāpalūkojas, ka da, ir pašreizējā sistēma, un viens no argumentiem varētu būt tāds, ka šos kategorijas turētāji patiesībā ir banku klienti. Un tad jūs varat uzdot jautājumu, vai beigās ir palikusi dzīvotspējīga banka, ja šie klienti tiek iesaistīti noregulējuma procedūrā. Šeit ir jārunā gan par likumiem, gan par citiem aspektiem. Jūs arī šeit pieminējat sasaist ar Emerald pakotni un mūsu Emerald lēmumos. Mums ļoti skaidri ir jāizpēta tas, cik lielā mērā Emerald ir jāpakārto ne tikai CCP, bet arī citām bankām, lai nodrošinātu to, ka pastāv zināms līmenis eh, neapstrīdama absorbējuma kapitāla, taču es nedotos tik tālu, ka apgalvotu, ka šīs pirmās kārtas parādu kategorijas turētāji ir simtprocentīgi droši, drošāki par citiem. Šeit ir jāvalda skaidrībai, ka šī veida parādu kategorijas ir kredīta instruments. Par otro jautājumu, manuprāt, es jau atbildēšu to atbildot Svinbārds kundzei. Es pati personīgi uzskatu, ka mums šīm nelielajām skaitām CCP ir jānodrošina noregulējuma iestāde, viena iestāde, jo tas viss ir jāsastāj, jāsasaist arī ar banku dimensiju. Šeit ir runa par atkarībām. Tad jautājums, vai mums ir nepieciešams šāds noregulējuma fonds. Šeit es atkāptos soli atpakaļ un palūkotos, kāds būtu šis nepieciešamais kapitāls CCP noregulējumam un kā to iespējams nodefinēt. Un, lai rīkoties taisnīgi, manuprāt, mēs vēl nesam atraduši tām atbildi Eiropā. Es pie šī dosē strādāju arī starptautiskajā arēnā, Un šeit mums ir programma nākamajam gadām, kas paredz noskaidrot, cik liels ir papildu kapitāls, vai arī, kā Bereša kundze minēja, kāds ir šis atbalsts, backstop CCP. Izskatās, ka ir nepieciešams kaut kas, bet to vēl joprojām nevar aplēst. Katrā gadījumā tīlēk vai emerald nav atbildi CCP. Paldies! Tagad Es ieteiktu apkopot pēdējos brīvā mikrofona jautājumus. Kicas kungs, lūdzu. Grieķijā un Kiprā MRL vēl, jo, vēl joprojām ir augsta līmeņa parādi, un neviens uh, īsti nezina, vai spēsim tos samazināt uh, raiti un efektīvi. Uh, un šie augstie līmeņi noteikti arī izraisa destabilizējuši ietekmi. Vai jūs esat pārliecināti par to, ka šī situācija dosies pareizajā virzienā? Dares kundze. Um, Kerings kundze, jūs sākāt runāt par tiem secinājumiem, ko var izdarīt no šī pirmā noregulējuma, ņemot vērā BRD rīku plašumu. Netika runāt par ietekmu uz tirgu, bet vai caur, caur BRD pasākumu mums ir vesela rinda pasākumu, kas organizējas un ir iespēja pārbaudīt, uh, kā pamatlīdzekļi un aktīvi tiek izmantoti šajos gadījumos, vai šeit nav par prociklisku procedūru, tīpaši sekojot banko populāru uh, Eh, notikumiem vai kādas būtu Montepaski perspektīvas nākotnē. Un tagad deputāts Kalviešambons viena minūte jūs rīcībā. Paldies, priekšsēdētāji, divi jautājumi. Priecājos par eh, noregulējumu banko populāru gadījumā un pirmo reizi uh, vai vienu reizi bija tāds gadījums, kad nevajadzēja izmantot nodokļu maksātāju naudu. Protams, būs tiesas prasības, bet man ir daži jautājumi, kas e, dāmai, kas ir Eiropas aktīvisti, es saprotu šajā jomā. Vai jūs nedomājat, ka ir jāpaskatās, kas notika pirms noregulējuma, kāda bija pārskatīšana un kontrola? Protams tika izlemts par maksātnespēju, par sliekšņiem, bet e, kaut kas bija jādara e, e, šajā gadījumā. Un ko jūs domājat par to, ka populāri tiek pārdot Spānijas bankām e, un Itālijas bankas Veneto tiek pārdotas Itālijas bankām? bet mēs redzam, ka tiek zaudēti miljoni um, eiro transakciju jomā. Jautājumi ir domāti banku uzraugam. Sniegšu atbildes. Piekrītu tajā, ka mēs abus šos gadījumus skatām kā nacionālus, nevis pārobežu uh, risinājums. Es nesaku, ka tāda tas ir vienmēr, ir citi gadījumi, piemēram, Portugālē, kur pārobežu bankas pārņēma darbību. Es domāju, ka mēs tādā veidā nonākam starptautiskākā arēnā. Pirmais jautājums ir jāuzdod ECB, un šajā Eh, kapacitātē uzraudzības jautājums jāuzdod uzraugam. Pār tirgus izvērtēšanu es varu piekrist pervanšai Beresai. Es ceru, ka tirgi saprot, ka tam ir jāizvērtē adekvātā veidā riska cena. Nav tā, ka valsts uzņemas pārējo. Es to uzskatu par pozitīvu pieju un populāri pierādīja, kā tirgi reaģēja racionālā veidā. Trešais jautājums - MPL, Grieķija, Kipra. Es piekrītu, ka līmenis ir augsts, vienlaicīgi mēs tikām informēti par stāvokli. Un notiek darbs lai skatītu jautājums par MPL bankās. Tam ir nepieciešams laiks, tāpat paralēla darbs notiek Eiropas līmenī, lai risinātu trūkums maksāt nespējas likumā un arī strādātu pie projekta MPL sliktajām bankām. Es domāju, ka tas ir pareizais solis taču tas ir arī viens no sistēmas mantojumiem. Paldies liels par šo viedokļu apmaiņu. Protams, parlaments turpinās sekot šiem gadījumiem, un paldies jums par gatavību diskutēt ar mums. Mēs turpināsim dialogu pārdomājot par nākošajiem soļiem. Viens svarīgs jautājums ir, ka mums ir jāievieš mūsu likumdošanas ietvars, tas ir pilnīgi prioritāri, jādomā par likviditātes jautājumu, tālāk backstop problēma ir būtiska. Mums ir jāstrādā pie depozītu garantijas, un es domāju, ka tas nozīmē esošo noteikumu pārskatīšanu. Paldies! Uh, Tagad ir pārtraukums 30 minūtes. Mēs sākam pulksteni sešos ar Igaunijas finanšu ministru. Dear colleagues. Darbie kolēģi, vēlos sveikt mūsu vidū Igaunijas finanšu ministru un ekofin priekšsēdētāju Tomasu Tonistus kungu. Paldies, ka esat šeit ieradušies. Esat pieņēmuši mūsu ielūgumu kopā ar ekonu komiteju. No nodoties diskusijām un arī prezentēt Igaunijas prezidentūras prioritātes ekon mandāti ietvaros. Mēs ar prieku gaidām sadarbību kopā ar jums, jūsu komandu, Igaunijas prezidentūras laikā, labā sadarbības garā, lai sasniegtu iespējami labākos rezultātus. Apsveicu jūsu prioritātes un esmu pārliecināts, ka mums izdosies laba sadarbība. Mūsu priekšā ir izaicinoši uzdevumi būtiski dosjē, par kuriem diskutēsim gan parlamentā, gan padomē turpmāko sešu mēnešu laikā. Mums būs smagi jāstrādā, taču esmu pārliecināts, ka mums izdosies perfekta sadarbība. Un Ekon komiteja novēl jums vislabāko prezidentūras laikā. Lūdzu, ministrs kungs, vārds jums. Liels paldies! Roberto. Labvakar! Man ir gods šeit atrasties. Un es vēlos ar jums runāt igauņu valodā, lai jums būtu iespēja klausīties šo brīnišķīgo valodu. Paldies! Ma olen tänulik selle võimaluse eest tutvustada nõukogu Esmu ļoti pateicīgs par šo iespēju jūs iepazīstināt ar Igaunijas prezidentūras galvenajām prioritātēm ekonomikas un monetārijos jautājumos. Igaunijas prezidentūra ir simboliska nozīme. Šeit runa nav tikai par prezidentūras funkciju pildīšanu. Es tāpat kā lielākā daļa manu partneru dalību valstīs Mums ir, uh, man ir personīgas attiecības ar Eiropas Savienību. Demokrātija, miers ir tādas vērtības, kuras var novērtēt ne tikai abstraktā, bet arī personīgā līmenī. Esmu piedzīvojis arī pretējo situāciju šīm vērtībām. Es ļoti augstu vērtēju brīvību un Eiropas pamatiesības, jo es nu, no paša pieredzes zinu, uh, ko nozīmēja nav šo vērtību un tiesību. Eiropa un Eiropas Savienība un Igaunijā ir patiesa sapņu piepildījums, un es nekaunos to atzīt. Mēs abrīnojam un uh, ceram, ka varēsim prezidentūras laikā arī uh, izbaudīt šos vērtības, taču varu apliecināt jums to, ka savas prezidentūras laikā vienkārši nesapņosim, bet arī aktīvi rīkosimies. Ja drīkst, vēlos jūs eh, īsi, jums īsi prezentēt mūsu prioritātes. Igaunija pārņem prezidentūru tādās laikos, kad ekonomiskā situācija Eiropas dalībvalstīs uh, stabilizējas. Ir iedrošinoši redzēt to, ka ekonomikas atvesaļošanās rada jaunas darba vietas un samazinās arī bezdarbs. Taču mēs nevaram tagad atpūsties uz gūtajiem lauriem. Mums ir jāizmanto pašreizējās pozitīvā ekonomiskā attīstība un iespējas uh, kuras nodrošina finanšu situāciju, lai varētu panākt progresu, uzlabot ekonomisko struktūru, ekonomikas pārvaldības ietveros. Tas ir būtiski, lai nodrošinātu labāku un daudz iekļaujošāku ilgtermiņa izaugsmi. Runājot par fiskālās un ekonomikas politikas koordināciju, mums ir jākoncentrējas uz uz noteiktāko politisko reformu īstenošanu, kas nodrošina izaugsmi, kas ir noteikts arī speciālajās valstu rekomendācijās. Padomu tikko kā panāca vienošanos par CSA atjaunināt šīm rekomendācijām 2018. gadām. Turpmākajos mēnešos prezidentūra organizēs diskusijas par to, cik lielu progresu dalību valstis ir panākuši īstenojot šīs rekomendācijas. Mērķis ir pātrināt reformu īstenošanas ātrumu ar reāliem stimuliem. Vēl joprojām ir būtiski, lai pastāvētu stabila fiskālā politika, kas nodrošina līdzsvaru starp fi valsts finansēm un vajadzību atbalstīt ekonomiku. Prezidentūra garantē raitu visu lēmumu izstrādi attiecībā ar stabilitātes un izaugsmes paktu, kas notiks turpmāko mēnešu laikā. Struktūra reforma īstenošana un fiskālās, atbildīgas fiskālās politikas īstenošana ir dalību valstu interesēs, taču uh, Šeit jāpiemina arī Eiropas dimensija. Iespējamies pozitīvās vai negatīvās ietekmes dalībvalstu politikām ir īpaši būtiskas, ņemot vērā eirozonu. Pašreizējās ekonomiskās pārvaldības uh, ietvar situācijā vēl joprojām pastāv konflikts starp nacionālajām un Eiropas dimensijām. Piemēram, Eiropas uh, fiskālā valde arī par to uh, runāja nesenajā ziņojumā. Principā fiskālā padome vēlas piemērot neitrālu fiskālo politiku Eirozonai 2000. 18 gadam. Tāpat tā atzīst, ka šī vispārējā nostāja mm, nerodas vienkārši automātiski atbilstot stabilitātes vai izaugsmes paktam vai dalībvalstu cikliskajai attīstībai. Ekonomikas monetārās savienības padziļināšana principā nozīmē kompromisu atrašanu starp dalībvalstu kompetencēm un Eiropu, lai uzlabotu kopīgo mūsu ekonomikas noturību. Protams, ka šīs diskusijas neaprobežojas tikai ar budžeta pārvaldību. Šeit ir skarts arī citas politikas eh, jomas, kā darba tirgus, eh, produktu un finanšu tirgi. Uh, Diskusijas par ekonomikas un monetārās savienības sarežģītību jau ir ilgušas eh, zinām laiku, taču nesen tās ir kļuvušas intensīvākas, un mūsu prezidentūras laikā mēs centīsimies turpināt šo diskusiju arī neoficiālajā ekofina sanāksmē septembrī Tallinā šeit uh, stimulus uh, gūstam arī no komisijas uh, izdotā uh, pārdomu dokumentu un dalību valstu vēlmēm. Monetārās savienības padziļināšana noteikti prasīs savu laiku, taču tu, tikmēr mēs varam spēcināt Eiropas monetāro savienību un eirozonu. Varam nodrošināt dažādas priešlikumus, kas skar banku savienību, kapitāla tirgus savienību un nodokļu jomu. Mēs kā prezidentūris darīsim visu iespējamo, lai panāktu progresu visās šajās jomās un cieši sadarbosimies ar dalībvalstīm, kā arī Eiropas parlamentu. Vēlos arī pieminēt pāris tiesību aktu priekšlikumus, kas mūs proti būtiski turmāko mēnešu darbā. Pirmais attiecas Eiropas strateģisko investīciju fondu. tiesība akta priekšlikumam ir ļoti liela vērtība, un par to ir vienojušies uh, likumdevēji, uzsākot trialogu mājā. Esmu pārliecināts, ka diskusijas noslēgsies ar rezultātu, kas būs vi vienošanās, un mēs centīsimies panākt arī rītdien vienošanos trialogā. Uh, Mēs centīsimies pēc iespējas ātrāk noslēgt šo dosjē, jo tas ir ārkārtīgi būtiski. Vieda publiskā sektora resursa izmantošana ir nepieciešamais stimuls mūsu ekonomikai šajā mirklī. Tāpat arī Banku Savienības noslēgšana ir viena no e- Igaunijas prezidentūras prioritātēm, kaut gan tas ir ilgtermiņa projekts. Mums ir nepieciešams panākt kopīgo nostāju uh, attiecībā uz dažādu sarežģītu, politiski jūtīgu jautājumu atrisināšanu, taču mēs uzskatām, ka ir iespējams spērt konkrētus soļus šajās jomā. Prezidentūra ir uzsākus, ir gatava uzsākt sarunas ar parlamentu par kreditoru hierarhiju un attiecīgajiem priekšlikumiem, kas skar kapitāla riskus direktīvas grozīšanu. Papildus tam mums ir nepieciešams pēc iespējas lielāks progress par komisijas priekšlikumu attiecībā uz risku mazināšanu. Mēs esam vienojuši par kopīgo rīcības plānu attiecībā uz aizdevumiem. Visi šie lēmumi arī ietekmēs diskusijas par risku sādāli. Šeit ir paredzēts dažādas eh, garantijas eh, Eiropas eh, noregulējuma fonda un garantijas schēmas ietvaros. Tāpat arī turpinām tehnisko darbu. Paralēli Banku Savienības darbam mēs turpinām darbu pie Kapitāla tirgus savienības. Uh, Pēdējās nedēļās komisija ir piedāvājusi vairākus priekšlikumus par kapitāla tirgus stabilitāti un kapitāla tirgus savienību. Šeit vēlos pieminēt kapitāla tirgus infrastruktūras regulas ietvaru. Attiecīgo rezolūciju, tāpat arī priekšlikumu par Eiropas pensiju produktiem. Padomu turpinās diskutēt par šiem dosijai, lai panāktu vienotu padomas nostāju pēc iespējas ātrāk. Tāpat arī prezidentūras nodz savu ieguldījumu turpmākajiem pasākumiem, uh, Attiecībā uz komisijas eh, vidustermiņā kapitāla tirgus eh, rīcības plānu pārskatīšanu. Tāpat vēlos atgādināt arī, ka līdzlikuma dēvēji ir pieņēmuši lēm, lēmumu par ceturtās MILF eh, direktīvas pārskatīšanu, cīņa pret terorisma finansēšanu un nelegāli iegūt naudas līdzekļu atmaskāšanu ir uh, vienādā līmenī būtiski aspekti gan padomē, gan komisijai. Noslēgumā vēlos minēt pāris vārdus par taisnīgiem nodokļiem. Pastāv kopīgas bažas visu mūsu vidū par to, ka pēļņai peļņa ir jāpliek ar nodokļiem, taču vienlaikus šeit ir jāizvairās no tirgus kropļošanas, uh, Un tas visiem mums rada bažas, kā uzmetot pirmo acu skatienu, viss izskatās vienkārši un saprotam, taču realitātē mērķis ir panākt ārkārtīgi grūti. Mums ir jārunā par politiski jutīgiem jautājumiem, dalībvalsts pauz bažu par vienādiem nosacījumiem, tām ir jāņem vērā starptautiskie trendi, kā arī tehnoloģiskā attīstība. Konkrētāk runājot, mums ir jātiek galā ar, ar vien vairāk digitalizētākas ekonomikas eh, aplikšana ar nodokļiem. Šeit prezidentūra lūkojas optimistiski nākotnē, strādājot pie dažādiem dosjo, dos, dosjē. Piemēram, mēs paredzam panākt uh, kompromisu Ekofina padomē uh, novembrī, kur runa ir par pievienotās vērtības nodokļa pakotni. Tāpat arī mēs strādājam ar sarakstu izveidošanu, kurā būtu iekļauts uh, trešās valstis, kas nesadarbojas. Turpinām sarunas, balstoties uz komisijas priekšlikumu par padomas direktīvu par izvairīšanos no nodokļu nemaksāšanas schēmu atklāšanu. Šeit runa arī par uzņēmuma darbības nodēkļiem. Tāpat arī mēs uzsāksim sarunas par taisnīgumiem nodokļu, taisnīgām nodokļu sistēmu digitalizētajā ekonomikā. Mūsu prezidentūras moto ir vienotība līdzsvarā. Mēs vēlamies ņemt vērā Eiropas Savienības dažādību vienotībā. Eiropas spēks eh, slēpjas eh, cieņpilnā un saprātīgā sadarbībā. Tāpat arī prezidentūra vēlas atspoguļot šo līdzsvaru. Mēs vēlamies vien, vienmērīgi atspoguļot līdzsvaru starp tradīcijām un attīstību, lai varētu veicināt attīstību, mums ir jāveicina attīstība ekonomikā, sociālajās un citās jomās, un vienlaiks jānodrošina dro, drošību. Paldies! Paldies, Tomas, par šo lielisko prezentāciju! Es principā piekrītu jūsu minētajām prioritātēm. Un mums ir labas vēstis, jo šodien balsojām par pirmo pātrinātās procedūras pakotni un prezentējām otro, tādēļ būsim spējīgi uzsākt trialogus ar jums par šiem būtiskajiem banku pakotnes, uh, šīm būtiskajām banku pakotnes daļām. Tāpat arī vēršos pie mums par FC2 un uh, nu, galīgūtu naudas līdzekļu atmazgāšanas trialogiem. Mēs tiešām paļaujamies uz prezidentūru, ka saņemsim pozitīvas impulsus šajā trialogā, jo mums ir jāatrod kompromisi, labi risinājumi, un mums ir jānoslēdz šie divi dosjē. Tas attiecas uz FC, jo mums ir nepieciešams vairāk investīciju, taču tas ir arī ļoti būtiski. Nil, direktīvai, jo šis priekšlikums piedāvā jaunus konkrētus priekšlikumus salīdzinot ar iepriekšējo direktīvu. Mēs negribētu, lai šie dosjē tiešām būtu bloķēti, šeit ir nepieciešama virzība uz priekšu, un mēs neceram, ka tas ir, tie tiks noslēgt rītdien, taču ir ārkārtīgi būtiski aktīvi turpināt strādāt pie šiem dosjē. Tas ir mūsu tāds, tāda teikt politiskā vēlme kuru pauž jums. Tāpat arī vēlos uzsvērt un apsveikt to, ko jūs minējāt par eh, taksā nodokļu jomu. CCC, CTV un eh, vis, šī dimensija ir ārkārtīgi svarīga nodrošinot taisnīgu aplikšanu ar nodokļiem. Taču arī kapitāla tirgus savienības stratēģija ir ārkārtīgi būtiska, un mēs sagaidām šeit pozitīvu attīstību padomē, strādājot pie šiem dosjē. Pirmais runātājs Andrijas Švāps lūdzu. Šķemin. Lielas paldies priekšsēdētājiem. Esmu šeit, jo kolēģis nevarēja ierasties, bet visi esam laimīgi par to, ka Igaunija tagad prezidējošā valsts Eiropas Savienībā atgriezīšos pie ekonomiskā dialoga, kuram pieskārāties jūsu prezentācijā. Jūs runājāt eh, par EMU padziļināšanu un jūs teicāt, ka kompetences nebūs problēmas. Gribēju pajautāt, ko Igaunijas prezidentūra darīs? lai atrastu kopsaucēju tieši kompetenču lietā Eiropas finanšu ministru lokā, varbūt eh, attiecībā uz Eiropas monetāro fondu, kā jūs tur sevi pozicionēsiet. Un otrkārt, jūsu pārdomas par Eiropas mēroga apdrošināšanu cilvēkiem bez darba. Kā tur rit uz priekšu diskusijas? Nu, un nākamais jautājums, e, ja, ja runājam par ekon lietām, EPP grupa ļoti atbalsta realistisku nodokļu caurskatāmību. Tāpēc mēs atbalstam sarunu mandātu šim dosjē. Pagājušā nedēļa notika diskusijas, un ko jūs domājat par padomē par atsevišķu valstu ziņojumiem, lai pasargātu rūpniecību tur, kur uh, aizsardzība nepieciešama, bet uh, lai vienlaikus nodrošinātu vairāk nodokļu caurskatāmības, ja tas ir nodokļu maksātā interesēs. Lūk, Tie ir man divi pamat jautājumi. Paldies par jautājumiem. EMU, protams, mums ir ļoti svarīga. Un mēs vēlamies uzlabot tās funkcionēt spēju. Mēs uh, neformālajā ministru tikšanās Tallinām Esam par to runājuši. Komisija maijā nākusi klajā ar pārdomu dokumentu, un tas bija labs pamats diskusijām. Šis pārdomu dokuments ir labs kopsavilkums mūsu prioritātēm tuvākai nākotnē šajā jomā. Vispirms jāsāk darboties ekonomiskās pārvaldības ietvaram. Uh, kas tagad eh, jāievieš, lai cilvēki vairāk uzticētos sistēmai, nepieciešams arī struktūrālas reformas gan budžeta, gan ekonomikas jomā dalību valstīs. Otrakārt, svarīgi ir ātri virzīties uz banku savienības finalizēšanu. Runājot gan par monetārajām lietām, gan par budžetu Mums uh, vispirms jāskatās, uh, kas ministriem jādara, kādām jābūt viņu kompetencēm. Vispirms institucionālie jautājumi. Runājot par institucionālajām lietām, protams, uh, parādās saistītie jautājumi, kas arī jāizdiskutē, runājot par budžetu. Nevajadzētu aizmirst, cik uh, ieinteresētas ir Eiropas valstis, um, lai pasargātu katru centu, kas pārsniec to vienu IKP procentu, kad mēs runājam par Eiropas budžetu, tas skaidri izskanēja. ja šo robežu palielinās, tad Eiropas Savienības valstu funkcijas ļoti atšķirīgas no šīs dienas funkcijām par nodokļiem. Mēs uh, esam pārņēmuši prezidentūru no Maltas un vēlamies turpināt viņu uzsākto, runājot īpaši par valstu specifiskiem atsevišķiem ziņojumiem. Uh, šo iniciatīvu iepriekšējā prezidentūra Slovākija arī daudz ir strādājusi šajā jomā, un mēs vēlamies darbus turpināt. Bet komisijas priekšlikums eh, nerunā tikai par labāku cārskatāmību nodokļu jomā. Mēs eh, gan to no visas sirds atbalstām, bet mēs arī runājam par ES eh, rūpniecības konkurētspēju globālos tirgos, kā interpretēt līgumus attiecīgi. Uh, padomas juridiskais dienests šeit ieņem ļoti skaidru pozīciju, un daudzas dalībvalstis ir satrauktas par to. Mēs turpināsim strādāt padomē, darba grupās, lai rastu risinājumus šīm problēmām, ko prezentēja dalībvalstis. Paldies, ceru, ka atbildēs jūs jautājumu. Paldies! Pervanš Beres. Merci, monsieur le ministre. Paldies, ministra kungs, un vislabākie novēlējumi jūsu prezidentūrai. Otrais pusgads vienmēr ir grūtāks, jo e, pastāv liels spiediens, lai nodrošinātu rezultātus. Es vēlētu turpināt. E, Turpināt jautājumu, ko uzdev tautas partijas kolēģis. Ikvienam ir savs redzējums, bet ir atsevišķas e, raizes kopīgas, un jūs Savā ievadrunā pieminējāt ekonomikas monetāro savienību. Mēs neprasīsim no jums visu atrisināt prezidentūras laikā, bet jūs pieminējāt eh, septembra neformālo tikšanos, kas būs nozīmīgs pasākums. Un eh, parlamentā mēs gribētu zināt, kāds ir jūsu skatījums par eh, padomus un parlamentu jomu šajā aspektā. Mēs eh, esam vai nesam vēl pilnībā pabeiguši darbu pie atsevišķām programmu valstī. Visāpīgākais jautājums ir Grieķija. Eh, mums ir arī neformāls struktūras, lai uzraudzītu un, un konsultētu, bet ir daži aspekti, kas ir ļoti būtiski dzīvotājiem kur padome pieņem lēmumus, kas ir jānosaka nacionālajai suverenitātei bez patiesas diskusijas vai atbildības no parlamenta puses. Tas ir jautājums, kas attiec Eirogrupai, bet arī Ekofinam, jo Ekofinā tiek ratificēti, piemēram, ieteikumi specifiski pa valstīm. Kāds ir jūsu skatījums uz šo jautājumu. Nākošais man ir specifisks jautājums par vienu no fiskāliem dosie. Citi mani kolēģi runās par fiskalitāti vairāk, bet pār PVN runājot elektroniskajām grāmatām. Mēs esam redzējuši, kā šis dosie praktiski tiek saņemts par ķīlnieku un kādi ir Eh, elementi un kādas perspektīvas jūsuprāt, lai jūsu prezidentūras laikā varētu atbloķēt šo dosie, kuru ļoti gaida izdevēji, lai varētu nodrošināt taisnīgu konkurenci. suur tänu küsimuse eest! Paldies! Sāk, sākšu ar pēdējo jautājumu. E-grāmatas. Mēs šo lietu skatām. Un sāksim skatīt padomē, kad būsim gatavi, kad eh, būsim atrisinājuši šī brīža pretrunas. Es varu uh, jums ieteikt izlasīt komisijas dokumentu, kas ir labs pamats turpmākām diskusijām. Bet, nu, šī lieta gan ir sarežģīta. Un ar progresu mums pagaidām neklājas tik labi. Varbūt uh, eh, papildu jautājums, bet jūs aizmirsāt par manu pirmo jautājumu, turpina runātā. Es domāju, ka jūs varbūt uz to atbildēsiet vēlāk, bet uh, par otro jautājumu jūs nepieminējāt lietu pēc būtības. Šis dosie tehniski bija gatavs, bet tika saņemts par ķīlnieku, kā jau izskanēja mm, kādā dalību valstī, un tad, principā, jābūt galu galā arī politiskajai gribai un jāatrod politiskais ceļš, lai uh, izbrīvētu šo dosieju. Jā, paldies. Viss, ko var teikt par e-publikācijām. ir tas, ka iepriekšējā padome par to diskutēja. Bet Šeit nepieciešams vienbalsīgums, kas nav panāks līdz šai baltai dienai. Bet mēs pie tā strādājam. Un cerams, ka mums izdosies vienoties, kas būs apmierin, ka šis kompromiss būs apmierinošs visām pusēm. Es uh, ievadaļā teicu, ka mēs ceram, prezidentūras laikā noslēgt šo dosjē. Man šķiet, ka atbildēju gan uz jūsu pirmo jautājumu. Paldies! Thank you. Paldies, Ashley Fox. Jauku pēcpusdienu, ministra kungs. Paldies, ka esat ar mums šodien apsveic jūsu valsti ar eh, progresu, kas ir panākts eh, digitālo inovāciju jomā. Un arī eh, tā sauktais GovTech, valdības tehnoloģijas, tātad, kas jūsu valstī ir ārkārtīgi attīstītas. Runājot par virtuālo valūtu un uh, tehnoloģijām, Gibraltāra valdība un Gibraltāra sekretārs manā vēlēšana apgabalā nesen uh, savā regulatīvajā ietvarā ieviesusi šo uh, izplatīšanas leģit uh, tehnoloģiju. Un uh, šķiet, ka tagad mēs uh, varēsim mm, veiksmīgāk uh, pielietot šo modeli. Uh, labāk sadarboties ar uh, uzņēmumiem, kas vēlas uh, strādāt Gibraltārā. Uh, Novācijas netiks apspiestas, un es ceru, ka jūs varat labi saprast šo modeli. Varbūt jūs varat pastāstīt, ko Eiropas Savienība var iemācīties no Gibraltāra modeļa, un ko jūsu prezidentūra darīs, lai palīdzētu uh, inovat, inovatīvo uzņēmumu um, darbībai lai atvieglotu šo darbību. Paldies! Esmu šeit kā ECOFIN padomas priekšsādātājs. Mēs par šo lietu neesam runājuši padomas līmenī. Fintech, manuprāt, ir svarīgs instruments. ko var integrēt vispārējā finanšu regulējumā. Komisija jau solīja, ka kapitāla tirgu savienības ietvaros viņi gada beigās izteiksies, nāks klājā priekšlikumu, un tad mums būs laiks par to runāt detalizētāk. Sorry. Thank you. Paldies. Korava Niverhoizen. Paldies priekšsēdētāji. Paldies, ministra kungs, par to, ka esat ar mums eh, konkomitejā šodien. Es no, esmu no Nīderlandes un eh, viens mans eh, tautietis mm, ir mm, ļoti iemīlējies jūsu valstī un tās cilvēkos tik daudz, ka viņš pat ir izveidojis marketinga uh, kampaņu, kas ir pārsteidzoša kampaņa, izmanto uh, visas, uh, visus vārdus, kur parādās aicinājums EST un um, kāpēc viņš to dara. Nu, tāpēc, ka jūsu valsts nosaukums ir uh, Igaunijā, angliski Estonijā. That we have. Um, but, um... No nu, tā tad um, to var arī saprast, kā uh, e-Igaunija, uh, kā tā teikt, jūs esat digitalizējuši pilnīgi visu. Uh, un uh, lūk, tāpēc arī šī kampaņa. Man jautājums par fintech. Um, parlamentā pieņemts ļoti ambiciozs ziņojums par fintech. Tagad uh, beidzas konsultācijas par šo tēmu. Un uh, tagad komisija gatavo fintech rīcības plānu, ko uh, publiskos jau rudenī. Uh, Un tagad, protams, jānāk ātrāk uh, klajā ar šo instrumentu, ņemot vērā um, pēdējo lietu attīstību. Nu, kā jau Ešlijs Foks norādīja, man arī interesē fintech tehnoloģijas, ne tikai šifrēšana, bet uh, arī uh, tehnoloģijas, kas vērstas pret naudas atmazgāšanu, mm, bet arī nu, vispārējais, kas skar fintech tehnoloģijas. Būtu labi, ja jūs skatītu visu šo pakotni. Un uh, neformālajā ekofina padomē pievērstos komisijas fintech uh, rīcības plāna pakotnē. Ja tiešām komisija prezentēs šo pakotni rudenī, tad, nu, es domāju, ka progress mums labi izdotos, un es varētu arī pie, piestrādāt pie laika grafika un uh, ātri pavirzīties uz priekšu nākamā pusgada laikā. Paldies! Jā, ļoti jauki dzirdēt, ka mums ir draugi, eh, kas tik ļoti iemīlējuši mūsu valsti, un eh, est kampaņa tiešām eh, arī mūsu valstī ir ļoti populāra. Mani bērni tajā piedalās, viņu draugi arī. un tiešām mm, mēģina atrast visus vārdus, kur eh, šis est eh, sufiks vai prefiks eh, parādās. Tas tiešām sagādā viņam daudz prieka. Fintech pakotne un, un regulāt vienēt. Tik tiešām mēs esam domājuši par to, lai e, diskutētu par šo jautājumu septembrī neformālajā ministru padomē. Un es ceru, ka mums varētu būt konkrētākas e, idejas e, par to, kā ātrāk izskatīt šo jautājumu. Paldies, eh, Dimitris Papadimulis. Paldies priekšsēdētājiem. Priekšsēdētājiem. Nu, ministra kungs, eh, liels paldies, ka esat šeit laipni eh, lūgts Eiropas parlamentā. Tik tiešām lieliski, ka atradāt laiku. Un uh, Tik tiešām jāuzslavē tas veids, kā organizēta pārvaldība jūsu valstī. Nesen mēs uh, runājām par sociālo pīlāru, un jūs tagad uh, pieminējāt, ka tas arī jums ir prioritārs jautājums. Ko jūs darīsiet, lai veicinātu sociālo pīlāru? Kā jūs nodrošināsiet, uh, ka tā nav tukša etiķeta zem kuras nekā nav. Un, um, un tad nākamais jautājums. 31. Uh, maija padomes ziņojumā visā Eiropas Savienībā tiek lēsts, uh, ka ir 1,3 miljoni eiro. Mm, Nu, kā jūs eh, tagad labāk pārvaldīsiet, uzraudzīsiet banku sektoru, lai palīdzētu Kipra un Grieķijai tīpaši? Mūsu valstīm tā ir liela problēma. Tad fiskāla harmonizācija. Jāapkaro nodokļu nemaksāšana. Multinacionālas kompānijas maksā mazāk nodokļu nekā MVU un pensionāri. Ko jūs eh, darīsiet šajā jomā? Un noslēgumā jūs vēl, vēlaties izveidot banku savienība. savienību. Trešais pīlārs tagad nav īstenots. Uh, noguldījumu garantiju schēma idejas par to ir priekšlikums, bet nekas netiek darīts, jo daži kolēģi padomē tam pratojas. Bez trešā pīlāra mums nebūs savienības. Uh, ko uh, darīs Sigaunijā, lai panāktu progresu pie Banku Savienības, pie trešā pīlāra ļoti konkrēti. puudutasite peaaegu kõik teemad ära. Jūs uh, nu, pieskārāties pilnīgi visam jūsu jautājumos, es, bet nu sākšu ar beigām sociālais pīlārs. Šobrīd eh, man jāatdzīstas, man nav nekādas informācijas par to, cik tālu mēs esam tikuši. Un es ceru, ka ministra prezidents Ratas jums eh, sniedz labu atbildi plenārsēdē. Tagad eh, par šiem um, toksiskiem aizdevumiem. Kopš 2014. gada šo aizdevumu īpatsvars ir samazinājies uh, pakāpeniski. Finanš, finanšu ministrs par to runāja arī šodien. Un mēs vēlētos uh, dažšķietnāmu pieeju četrās jomās, četros sektoros. Vispirms labāka uzraudzība, ECB šeit spēlēs centrālo lomu. Nākamais eh, rīcības plāns uzņēmējiem nepieciešams visai Eiropas Savienībai. Treškārt eh, turpināsim gatavot maksātnespējas ietvaru, lai risinātu struktūrālas problēmas, un eh, ceturtkārt bankām pašām jāreformē savs biznes, savi biznesa modeļi. Esam gatavi mainīt likumdošanu, koncentrējoties uz riska mazināšanas pasākumiem. Noguldītā garantiju schēma To mēs uztveram ļoti nopietni Mēs turpināsim šo priekšlikumu uh, skatīt padomē. Bet mums ir zināmas prioritātes noteiktas, un visu pirms mums jālemj par riska mazināšanu. Šī pakotne prezidentūra ir prioritāra. Vēlamies panākt vienošanos parlamentu pie steidzamiem riska mazināšanas pasākumiem un arī pie citiem jautājumiem ceram uz sadarbību padomas līmenī. Tas ir minimums, kas mums vajadzīgs, lai uh, turpinātu skatīt noguldītāju garantiju schēmu. Es uh, varu tikai uzsvērt, ka mēs turpināsim darbu pie banku savienības, pie banku savienības izveidošanas, um, pie noguldījumu garantijas schēmas, darbs arī turpināsies, un, protams, mēs runāsim par daudzām dažādām opcijām attiecībā uz šīs schēmas īstenošanu. Paldies! Thank you. We look forward. Uh, Sven Giggle. Paldies. Nākošais runātājs Svens Gigalds. Esiet sveicināti, mēs zaļo grupa Jūs sveicam šajā sēdē. Es vēlos apliecināt savus simpātijas jūsu zemei. Man ir ļoti ro romantiskas atmiņas par vienu atvaļinājumu, un arī Igaunija ir lieliska vieta. Jūs gribat zināt detaļas, bet varbūt vēlāk pieaugs. Tagad nopietni runājot. Es uzskatu, ka augstas prioritātes dosie ir eh, naudas atmazgāšanas direktīva, bet, lai to varētu pabeigt, ir vēl rinda jautājumu, kas nav pienācīgi sakārtot padomē. Un parlaments ir darījis daudz eh, Panama Papers izmeklēšanas sakarā, un mēs gribētu uh, padziļināti skatīt jautājumu par īpašumu zemes reģistriem. Jūsu valsts ir caurskatāmības čempione. Un pilnīgi normāli būtu tas, ja visas valstis tiektos pēc maksimālas caurskatāmības, vai tas attiektos uz zemes īpašumu pārobežu jautājumiem, neatkarīgi no tā, kāda juridiska forma ir uzņēmumam. Un tāpēc mēs ceram uz Igaunijas prezidentūras atbalstu tad, kad ir runa par caurskatāmības jautājumiem. Un turpinot iesākto darbu, Igaunija varētu eh, daudz strādāt, lai novērstu nodokļu nenomaksu, jeb eh, vāziju Un, lai apkarot elektroniski šo nodokļu nenomaksu, es gribu jautāt par nodokļu sistēmu. Tā ir īpaši jūsu valstī, jo korporatīvajam ienākumam nodokļu likme e, ir 0%. Ko jūs darāt, lai nepieļautu to, ka ārzemnieki to izmantotu, lai atliktu uz vēlāku nodokļu maksājumus, kas tiem ir veicami? Eh, tas var radīt bažas. Un visbeidzot, pēc abiem šiem aspektiem ļoti īsi mums bija priekšlikums pār starpniekiem. Diemžēl šodien ekofin diskusija tika atcelta. Vai jūs varat apņemties, ka šis dosie tiks prioritizēts jūsu prezidentūras laikā, jo Tas ir svarīgs un ir būtisks progresa nodrošināšanai. Un visbeidzot, bieži tiek apgalvots, ka Igaunija piekritīs Vācijai, tad, kad runa par ekonomiskiem jautājumiem. Tāpēc pēdējais jautājums. Vai jūs varat nosaukt pāris piemērus, kur jūs nepiekrītat Šoiblēm? Es varu tādus nosaukt daudzus, un būtu labi, ja jūs nosaukt vienu vai divus gadījumus, kuros jums nav vienprātība. Aitäh küsimuse eest! Paldies, Gigolds kungs! Interesanti ir tas, ka parādījās Vācijas jautājums. Vācu valodu es mācījos skolā. Un um, ar lielu prieku es varu sarunāties ar Šaibli un Austrijas kolēģiem bez starpniekiem. Bet E, tā jūs tāpat esat vēl viens no tiem, kas ir pavadījis labi laiku Igaunijā, un šķiet es pat varu iedomāties, kāpēc. Bet tagad, runājot par naudas atmazgāšanas direktīvu. Šis ir Igaunijai svarīgs temats, un mēs ceram trilogus pabeigt maksimāli drīz Rīt mums būs vēl viena iespēja spērt konkrētus soļus. Malta, kā iepriekšējā prezidējošā valsts, paveica lielu darbu trilogos, un ar skumjām mēs redzam to, ka šī nopietnā grozījuma pakete, kas uh, ir naudas atmazgāšanas novēršanas priekšlikums, ir savā ziņā iestrēdzis. Viens no tematiem visu laiku prevalēja sarunās, un tā ir informācijas publiskošana. Mēs nevēlamies ne, neskaidrus vai netaisnus risinājumus. Padome uzskata, ka ir jāgarantē tāda likumdošana, kas ir pilnīgi stabila. Un es domāju, ka mēs atradīsim risinājumu. Un šodien dalība valstis vēl kompromisu nav radušas, taču, kā jau es sacīju, un būtis, visbūtiskākais ir tas, ka mēs vienojamies pār grozījumiem naudas atmazgāšanas novēršanā. Trilogs turpinās rītdien. Mēs e, sāksim diskutēt par šo tematu bez kavēšanās, un tad redzēsim pēc tam, kāds būs risinājums tad, kad mēs runājam par informācijas publiskošanu. Padomi ir spērus lielu soli pretī parlamentam šajā sakarā. Tālāk par Igaunijas nodokļu sistēmu. Es nedaudz jūs nomierināšu. E, e, ienākuma nodoklis nav nulle, tie ir 20% korporatīvajai nodokļu nodoklim mūsu nodokļu bāze ir visai plaša. Mums nav nozaru vai reģionālu atšķirību un iespējams viena īpatnība ir peļņa no nodokļiem, ka tie tiek pasadalīti. Paldies! par starpniekiem. Vai jūs varat pāris vārdus par starpniekiem pateikt? see, see on tegelikult äh, võrdlemisi uus ettepanek komisjonilt. šis priekšlikums ir no komisijas puses relatīvi jauns. Komisija nāca klajā tikai šodien ar priekšlikumu e, ministriem, un mums tas ir e, jāskata un jāpieņem zināšanai. Paldies! Paldies! Nākošais runātājs Bārbara Kapela. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, ka ieradāties pie mums, ministrs kungs, lai prezentētu savus prezidentūras prioritātes. Priecājos, ka var izteikties arī vācu valodā, jo jūs minējat, kas pār, pārvaldat šo valodu. Diemžēl nevaru paust tik emocionālus komentārus par Igauniju kā kolēģi, taču nākamnedēļ viesošos Igaunijā un iespējams, ka tad arī piedzīvoši augsts mīkļus. Gribu pieminēt trīs aspektus, kurus jūs pieminējat. Pirmkārt, budžeta politika Jūs šeit koncentrēties īpaši uz eh, valstu īpašajām rekomendācijām. Mēs zinām, ka šī ir sarežģīta situācija. Dalībvalsts šīs rekomendācijas pārāk lēni īsteno. Un tagad tiek domāts par to, kādi stimuli nepieciešami, lai dalība valstis tiktu mudinātas īstenot šīs rekomendācijas. Jūs pieminējāt, ka vēlties piedāvāt šādus stimulus reformu īstenošanai, tad mans jautājums būtu, kādus konkrētus stimulus jūs paredzat, lai dalību valstis ievērotu KSCSD daudz labākā un lielākā apmērā. Tad otrais jautājums - tiešie nodokļi. Jūs pieminējāt digitālo ekonomiku, ar šo jautājumu mēs šajā namā jau ļoti ilgi nodarbojamies saistībā ar nodokļiem. Šeit konstatējam vairākus deficīts un tiešām ļoti daudz eh, sagaidām no jūsu prezidentūras digitalizācijas jomā un ceram, ka arī nodokļu jomā paredzēsiet svarīgus pasākumus un runājot arī par PVN e-grāmatām, ņemsiet vērā mūsu priekšlikumu zemākus uh, PVN likmes elektroniskajiem pašziņas līdzekļiem, ka tāds būs tas rezultāts, kas tika panākts. Tad runājot par elektronisko tirzniecību, tirzniecības platformām, šeit varbūt var piemērot labās prakses no Lielbritānijas, kur platforma operatori arī ir atbildīgi, kā tiek maksāts PVN. Un, manuprāt, vēl ir daudz jāstrādā šajā jomā. Tad trešais punkts eh, - nodokļu nemaksāšanas apkaru, apkarošana. Tas arī ir jautājums, ar ko mēs nodarbojamies. Tas ir ārkārtīgi būtisks saistībā ar ES budžetu. Un tad attiecīgs jautājums - OECD piedāvā dažādas vadlīnijas, BEPS rīcības plāni. Tas ir ārkārtīgi būtisks jautājums šeit. Uh, Vai jūs orientējaties pēc BEPS, OECD vadlīnijām, vai mums parlamentā ir jādodas daudz tālāk? Un kā jūs, kā ekofina priekšsēdētājs, aplūkojat šos jautājumus? Paldies! Aitäh küsimuse eest! Paldies par uzdotajiem jautājumiem! Runājot par digitālo ekonomiku, mēs uzskatām, ka ir jāatjauno definīcija pastāvīgajai aktivitātes vietai. Šeit nevajadzētu vienmēr domāt par fizisko vietu, mums ir jāspēj definēt virtuālā aktivitātes vieta. Un pēc tam arī attiecīgi definēt nodokļu pienākumus. Eiropai ir jābūt līderei globālajā attīstībā, un mēs labprāt spērsim pirmos soļus šajā virzienā. Tālāk par e-komerciju. Maltas prezidentūras laikā mēs panācām plašu vienošanos, tāpēc, ka priekšlikums ir ar svarīgu lumu digitāla vienotā tirgus stratēģijā. Tas ir ļoti svarīgi arī Igaunijai stratēģiskā ziņā. Mēs vēlamies panākt vienošanos Ekofina sanāksme novembrī, un mēs būsim gan pateicīgi, ja par, parlaments mums panāktos pretī. Mēs apzināmies, ka ar šo dosie ir tehniskas grūtības, importa organizācija, tieši saistes platformas uh, un tā tālāk, bet mēs esam gatavi meklēt risinājumu. Mums ir nedaudz plānu mēs vēlamies tos piedāvāt un turpināsim darbu pie tā, kur palika, pie kā palika Malta, tad, kad mēs runājam par kopīgu korporatīvo nodokļu bāzi. Mēs esam pabeiguši pirmo kārtu darbam pie priekšlikuma pantiem, un tagad mēs gatavosim pirmo priekšlikumu par e-komercijas aplikšanu ar nodokli. Konsolidācija e, kļūst iespējama tikai tad, kad ir panākt vienošanās par e, kopējo korporatīvo nodokļu bāzi. Paldies! Thank you. Paldies! Anna Sanders. Paldies, priekšsēdētājs. Ministra kungs. Arī es esmu gandarīti par šodienas viedokļu apmaiņu. No manas puses būs šāds jautājums. Padome nesen pieņēma nostāju pār eh, kredītu hierarhiju direktīvas pār banku atvesaļošanu. Un arī stā, lēmumu par IRFSR standārtiem, kā arī CRD un CRR riskiem. Vai prezidentūra var mums paskaidrot, kā tā ir iecerējusi? virzīt tālāk darbu pie atlikušās banku paketes daļas, tātad CRR, CRD, BRD un SRM. E Atvainojiet par tik daudz saīsinājumiem. Aitäh küsimuse eest! Paldies! Mēs kā prezidentūra vēlamies turpināt samazināt riskus banku nozarē un vēlamies to paveikt ar šīs paketes palīdzību. Mēs vēlamies ieviest jaunus reformētus pasākumus, kuri garantētu finansiālu stabilitāti Šie pasākumi ir svarīgi gan Eiropas Savienībai, gan arī dalībvalstīm. Atrast uzraudzības līdzsvaru, uh, atveseļošanās un noregulējumu pasākumos. Šis ir ļoti svarīgs jautājums. Mēs mēģinam maksimāli ņemt vērā ekonomikas attīstību, un mēs vēlamies nodrošināt proporcionālu pieeju. Tad, kad mēs ieviešam starptautiskus nolīgumus, tad mums ir jāņem vērā Eiropas tirgi un to īpatnības. Paldies! Nākošais runātājs Pols Stanks. Paldies, priekšsādātāji! Es domāju, ka ir ļoti attiecīgi tas, kā prezidentūra pievērsīs pienācīgu uzmanību digitālajai ekonomikai. Šis jautājums jau ir iekavēts, un šeit ir vajadzīga ne tikai jautājuma skatīšana, bet arī rīcība. Mans jautājums ir divu aspektu. Vai jūs varētu sīkāk pastāstīt par digitālās ekonomikas aplikšanu ar nodokli? Jūs sacījāt, ka jums ir ideja šajā sakarā, un īpaši varbūt jūs varētu pastāstīt, sakot, ka mums ir vajadzīga Eiropas pieeja, nevis 27 uh, eh, pieejas, jo šeit mēs runājam par uh, Google eh, konfliktiem Spānijā, Itālijā, vairākās citās valstīs un vai jūs esat domājuši par korporatīvām nodokļu sistēmām. Otrkārt, manuprāt, iekļaujot uh, digitālās ekonomikas saplikšanu ar nodokli ir pozitīvi, Mēs ar referentu Alinu Lamasūru esam iecerši definēt digitālo klātbūtni, lai digitālās platformas turpmāk nevarētu izvairīties no korporatīvajiem nodokļiem. Tomēr e, mēs redzam, ka šeit ir runa pār. Mēs nevēlamies, lai tie kļūtu pār diviem paralēliem celiņiem, un lai tā, tas tiktu saistīts ar CCTB jautājumu. Paldies! Aitäh küsimuse eest! Paldies! Es par šo aspektu jau runāju atbildot uz citu jautājumu iepriekš digitālā ekonomika ir ļoti svarīga, un, kā es sacīju, mūsdienu pasaulē nav runa tikai par fizisko darbības veikšanas vietu. Mums ir jāspēj definēt arī virtuālā šī vieta un pēc tam uh, jālemj par nodokļu pienākumiem. Tas ir svarīgs uzdevums un esmu pārliecināts, ka mums izdosies virzīt šo jautājumu maksimāli ātri. Tāpat es jau pieminēju CCTB jautājumu. Es domāju, ka konsolidācija ir iespējama tikai tad, kad mēs esam panākuši vienošanos. Paldies! Es saprotu, ka jūs nevēlaties runāt ļoti konkrēti par to, kādi būs priekšlikumi šajā sakarā, bet es atgriezīšos pie jautājuma otrās daļas, kas, manuprāt, ir relatīvi vienkārši. Vai jūs uzskatāt, ka digitālās ekonomikas apviekšana nodokli būtu jāiekļauj eh, CCTB sadaļā, vai tas būtu atsevišķs celiņš, kurā gadījumā mēs nonāktu pie divām dažādām pieejām, un tas būtu jau grūtāk. Šeit pat vairāk nav runa tik daudz par tehnisko, kā par politisko pusi. Aitäh! Paldies par šo precizējumu. Iespējams, man jāizsakās skaidrāk. Šeit viena no problēmām ir tāda, ka dalībvalsts nav gatavas atteikties no savām kompetencēm vai nu attiecībā uz daļu no nodokļu jomas vai vispār nodokļu kompetenci. Tās nav gatavas. Un pašreizējais priekšlikums dažām dalībvalstīm šķiet tāds, kas uh, atņem daudz vairāk šo kompetenču no vienām dalībvalstīm nekā no citām. Taču CCTB ir iekļauts šajā dosē, pie me, tā, mēs pie tā strādājam, kā jau minēju, mēs darām visu, ko varam. Paldies, Luģī Morgans, lūdzu, nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji. Sirsnīgi sveicu ministra kungu. Palūkoties uz Igaunijas prezidentūras programmu, kuru jūs arī šodien ievadvārdos apstiprinājāt, tad es varu būt apmierināts. Šeit ir iekļauti dosē par banku savienību, kapitāla tirgus savienību. Un tas viss notiks jūsu prezidentūras laikā. Tāpat ir paredzēts arī daļējs plānošanas darbs saistībā ar nākamo Eiropas pusgadu. Runāt par Eiropas finansēšanas nākotni, šeit jūs paredzat modernizēt PVN jomu, tāpat arī kopīgā konsolidētā uzņēdarbības nodokļa bāze. Uh, Tāpat arī digitālās ekonomikas aplikšana ar nodokļiem pie visiem šiem aspektiem jūs gribat sākt darbu. Kaut gan ir zināms, ka pastāv dažādas viedokļa atšķirības starp dalību valstīm šajās jomās, darbs eh, nebūs vienkāršs. Un vismaz pēc tā, ko esmu lasījusi, es varu konstatēt, ka nav nekādu norāžu, ka ir nepieciešams nodrošināt Eiropas Savienības budžetu ar mm, nepieciešamo pašu kapitālu. Uh, Tādēļ man ir trīs nelieli jautājumi. Vai jūs varat eh, minēt kaut ko papildu tam, kā jūs vēlties līdzsvarot viedokļu dažādību attiecībā uz nodokļu sektoru, vai jūs vēlties uzsākt tādas debats, kur būs runa par Eiropas Savienības pašu līdzekļiem, un tāpat arī runājot par eh, savienības padziļināšanu, jūs eh, un monetāro savienību, jūs gribētu dzirdēt jūsu viedokli. Paldies, paldies par šo jautājumu. Mēs Igaunijas prezidentūrā mūsu darbs ilgs sešus mēnešus, esam uzstādījuši ambiciozus mērķus. Uh, un mēs gribam padarīt, paveikt pēc iespējas vairāk mūsu prezidentūras laikā, taču esmu pārliecināts, ka ne visu mums izdosies paveikt, taču es domāju, ka jūs to saprotat. Tad, kad runa ir par PVN modernizāciju, nu, atvainojiet, nesmu iepazinis iepazinies ar šo priekšlikumu, tādēļ nevar komentēt, vai tas ir labs vai slikts, vai arī kāds būtu pareizākais risinājums šajā kontekstā. Manuprāt, šis jautājums, protams, ir jāplūko tā plašāk. Vai mums ir nepieciešama fiskālā kompetence Eiropas Savienības līmenī, vai arī nē? No vienas puses atbildi ir nē. Ja mēs visi sekotu jau noteiktajiem noteikumiem, kurus esam pieņēmuši, tad mums nevajadzētu tā rīkoties. Arī citas Eiropas politikas šeit spēlē zināmu lomu. Varbūt, ka tā nav tik ievērojama, taču kopumā mums būtu jārunā par šo jautājumu taču par iespējamiem risinājumiem, par tiem ir jāizdiskutē un jādomā ārkārtīgi nopietni. Paldies! Paldies. Runāt par pašu līdzekļiem. Es uh, tomēr gribētu kaut vai tikai norādi. Tāpat arī par Eirozonas budžetu. Kāds jums, kādi jums šeit ir nolūki? Uh, Nu, būtu taču tikai pamatoti uzklausīt un dzirdēt jūsu viedokli šajā ziņā. Aitäh täpsustava küsimuse eest. Paldies par šiem papildu jautājumiem. Satvers Eirozonai Par to ir panākta vienošanās. Iespējams, ka par šo jautājumu drīzāk ir jādiskutē citā fórumā, un ka es neesmu īstā persona, kas uh, varētu sniegt šeit atbildi. Thank you. Um, it's clearly on this topic. Paldies. Skaidrs, ka par šo jautājumu mums vēl būs jāturpina dialogs, šis parlaments ir pieņēmis arī ziņojumu pieprasot šeit fiskālo kapacitāti Eiropas Savienībā. Šī aspekta ir pieminēta arī komisijas dokumentā, taču es saprotu, ka šis ir ļoti sarežģīts jautājums un nepieprasām Igaunijas prezidentūrai noslēgt uh, savienību. Tas viss vēl turpināsies. Taču, kā jau jūs minējāt uh, neformālā ekofina sanāksmē septembrī būs iespēja diskutēt par Eiropas finanšu nākotnu un citiem jautājumiem, tostarp budžeta jautājumiem. Šie visi ir ļoti sarežģīti jautājumi, taču, manuprāt, par tiem savā veidā ir jārunā saistīti. Lielas paldies par šo ļoti auglīgo viedokļu apmaiņu kopā ar jums. Mums bija iespēja detalizētāk eh, runāt par pāris ļoti būtiskiem jautājumiem, par dažiem, par kuriem arī mēs diskutēsim rītdien. Eh, trialogi ietveros. Es ceru, ka šī bija ļoti laba uh, viedokļu apmaiņu, kas deva impulsus rītdien panākt progresu, sadarboties pozitīvā, konstruktīvā veidā turpmāko mēnešu laikā, lai nodrošinātu Eiropai konkrētus rezultātus, nodrošināt lielāku izaugsmi darba vietas inovācijas. Lielas paldies! Ar to arī sēdzu sēdi.